morning, everybody. Welcome. Um... Labrīt visiem. Eh, sāksim darbu. Mums šodien ir ļoti uh, aizņemts grafiks, un uh, tāpēc uh, sāksim darbu, un sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Man ir arī zinām grozījumi, ko es vēlos ierosināt saistībā ar balsojumu par Fjellneru kunga ziņojumu. Mums ir jālem par mandātu sarunām ar padomi. Tas, bija, tas būs 17. A darba kārtības punkts, proti lemšana par mandātu paziņojumi. Kā vienmēr e, šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, tātad mēs uzrunājam pasauli. Un vakar notika parlamentārās eh, konferences PTO sanāksme, pastāvīgās komitejas sanāksme, kas ir eh, sadarbības eh, struktūra. Un es aicināju kolēģus arī no citām parlamenta komitejām apmeklēt šo sanāksmi. Komitejas priekšsēdētājs ir ieradies uh, pie mums. Uh, paldies! Mēs esam vakar jau uh, pieņēmuši rezolūciju, un tā ir pieejama tiem, kas vēlētos to apskatīt. Runājot par nesenajiem notikumiem, ir eh, panākts eh, progress un paziņojums eh, par nolīgumu ar Rietumu Āfriku. Otrakārt, ir paziņojums arī par ilgtermiņa sarunu sākšanu daudzpusējā nolīgumā pār ar vīdu saistītiem izstrādājumiem. Tas viss notiek eh, Pasaules tirzniecības organizācijas ietvarā, balstoties uz nepreferenciālo sistēmu. Runājot par tām valstīm, kas ir iesaistījušās, tā, protams, ir Eiropas Savienība, Ķīna, Savienotās valstis. Un, um, protams, ka šie ir svarīgi jaunumi. Pāriesim pie trešā darba kārtības punkta. Tas ir uh, obligāts punkts no mūsu reglamenta viedokļa. Un mums ir jālēmija par to, vai mēs rekomendējam vienošanos, kas ir panākta ar padomi par regulējumu Eiropas Savienības un Sērbijas stabilizācijas un asociācijas nolīgumam. Mums ir jālēmī par to, vai mēs pieņemam vienošanos ar padomi un par to būs jānobalso plenārsēdē līdz šī sasaukuma beigām. Un uh, mums jātiek ar to galā šodien, lai mēs varētu balsot uh, par to rītdien. Referents ir Juliju Vinkler. Un uh, viņa bija referente eh, pirmajā lasījumā, tāpēc es domāju, ka viņam atvainojiet vajadzētu būt referentam arī eh, turpmāk. Paldies, kolēģi! Es izteikšos īsi par šo punktu. Mēs esam saņēmuši padomis nostāju par regulējumu attiecībā uz Serbijas eh, stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Uh, Un, kā jau jūs priekšsēdētāji labi zināt, eh, parlaments pieņēma savu pirmā lasījuma procedūru balstoties uz mūsu Inta komitejas ziņojumu. Tas notika 2012. gada oktobrī. Un šis bija saistīts ar priekšlikumu Omnibus 1. Darbs aizkavējās tieši šīs saiknes dēļ, pērn uh, rudenī tika panākt vienošanās par šo priekšlikumu, un šī vienošanās atspoguļo arī Omnibus 1 sarunu rezultātu tirzniecības jomā. Tāpat uh, 13. gada 1. septembrī stājās spēkā uh, stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju padomes nostāja tika iesnāk, iesniegta mūsu komitejai un tā atspoguļo arī vienošanos, kas panākta ar mums. Ir divi aspekti. Pirmkārt, šis priekšlikums nodrošina konsekvenci ar Rietumu Balkānu regulējumu, atbilstoši tam, kā tika grozīts trade omnibus viens pakotnē, un otrkārt, priekšlikumā ir likvidētas atsauces uz pagaidu vienošanos, tur, kur tās bija jāsvītro. Uh, Bija svarīgi, lai šis regulējums bez kavēšanās stātos spēkā, lai asociācijas nolīguma tirzniecības noteikumi varētu tikt piemēroti iesaistīto pušu labad. Es ierosinu pieņemt padomas pozīciju bez grozījumiem, jo tie jau atspoguļo mūsu nostāju, un tāpēc es ceru, ka godātie kolēģi šajā komiteja atbalstīs rekomendācijas projektu. Paldies! rekomendācijas projekts ir jūsu mapītēs, un esmu droši, ka šī komiteja atbalstīs mūsu referentu rītdien balsošanas laikā. Tagad uh, ieturēsim nelielu pauzi. Mēs gaidām uh, komisijas ģenerāla direktorātu pārstāvi, kas ieradīsies parlamentā 3-4 minūšu laikā. Uh, Uh, colleagues, uh... Kolēģi, man ir tas gods un prieks sveikt mūsu vidu kādu, kuram būtībā nav vajadzīgi nekādi uh, iepazīstināšanas vārdi, proti Roberto Azevedo, Pasaules tirzniecības organizācijas ģenerāldirektors. Un uh, mūsu tikšanās ar viņu notiek īstajā laikā, jo pirmo reizi pēc tam, kad viņš stājās amatā septembrī pagājušajā gadā, mēs tiekamies ar viņu un ir jau bijuši pirmie PTO sasniegumi viņa vadībā. Ir notikusi ministru konference no PTO puses Balī, un tie, kas bija Balī, pieredzēju šīs aktīvās dienas, eh, kas tur risinājās, mēs eh, varējām pieredzēt, un to es gribu norādīt, eh, jo īpaši šeit mēs pieredzējām Azevedo kunga lieliskās diplomātijas prasmes. Pasaules tirniecības organizācijas ģenerāla direktora amatā viņš darīja visu, kas bija viņa spēkos, lai panāktu rezultātu. Uh, Un man ir sajūta, ka PTO panākumi ir arī viņa personīgie panākumi. Šis parlaments un jo īpaši šī komiteja mēdz teikt, ka neviens tik ļoti neatbalsta PTO kā mēs un uz noteikumiem balstītu tirzniecības sistēmu, tāpēc mēs ļoti priecājamies par šo notikumu pavērsienu. Un par labvēlīgiem notikumiem, ko ir radījusi pēdējo nodibināšana un Dohas sarunu kārtas. Un šobrīd PTO sarunas aktivizējas Un, protams, ka ir jārunā par dažādiem svarīgiem aspektiem, to starp uh, atvieglošanas nolīgumiem, un Dohas saruna kārta atkal ir aktuāla. Azvedo kungs eh, pateicos, ka jūs ieradāties. Man ir jāteic, ka vakar sakritības pēc eh, notika uh, PTO koordinācijas komitejas sanāksme, un eh, manā priekšā ir rezolūcija, par kuru mēs runājam arī šodien, un man ir tas prieks nodot kopiju arī jums, un es nolēmu uzaicināt manu kolēģi, kas ir līdz priekšsēdētājs eh, koordinācijas komitejā, Kristers Ornfiedera kungs. un tādā veidā mēs parādām, cik svarīga mums ir uh, šī tikšanās. Tā ir pirmā reize, kad viņš ierodas mūsu komitejā, un viņš ir jaunais līdzpriekšsēdētājs. Vārds jums, Azavedo kungs, un pēc tam notiks viedokļa apmaiņa ar komitejas locekļiem, un es aicinu izteikties Azevedo kungu. well, good morning, everyone, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Man liels prieks būt šeit. Es vēlos pateikties jums par eh, ielūgumu ierasties šodien un runāt ar jums. Īpaši profesoram Vitālam Moreira liels paldies kā inta priekšsēdētājiem un Anžiedē kungam, kas eh, ir eh, vadības komitejas līdz priekšsēdētājs. Lielas paldies arī par deklarāciju, ko jūs apstiprinājāt un man iesniedzāt. Es to rūpīgi izlasīšu, to es jums apsolu, jo Inta komitejas eh, darbs PTO starpparlamentārās konferences ietvaros ir ļoti svarīgs multilaterāli sistēmai. Kā parlamentārieši, jūs ne tikai ratificējat un apstiprināt Ženēvas eh, sarunu iznākumu eh, šeit Eiropā, jūs eh, iepazīstat cilvēkus ar PTO darbu, cilvēkus jūsu vēlēšanu apgabalos, cilvēkus, kam jūs kalpojat kā parlamentārieši, un tieši jūs esat tie cilvēki, uz kuriem mēs varam paļauties, lai pastāstītu tālāk par eh, mūsu panākumiem un problēmām. Tas multilaterālais sistēma ir ļoti svarīgi un tas nodrošina globālās tirsniecības sistēmas funkcionēt spēju eh, daudzos līmeņos. Mēs nevēlamies būt eh, tāda sauliņa, kas atrodas Ženēvā, mm, izolēta no pārējās pasaules, tāpēc mēs veidojam partnerattiecības ar parlamentāriešiem Eiropā un uh, pārējā pasaulē. Šī ir pirmā sanāksme pēc Balī. Man prieks oficiāli pastāstīt par uh, ministru konferences panākumiem. Daži no jums bijāt klāt, mums nebija iespējas, uh, man nebija iespējas satikt visus. Uh, bet es vēlos izmantot šo izdevību, lai pateiktos jums visiem par eh, to reizējo atbalstu, ko izrādējāt Balī, lai eh, panāktu eh, pirmo daudzpusējo PTO ietvarlīgumu kopš 85. gada. Balībijas stūrakmens PTO vēsture, globāla ekonomikai tas daudz ko nozīmēja attīstītajām, mazāk attīstītām un vismazāk attīstītajām valstīm ekonomisti pārēc, ka Balī sanāksme būs tāds liels stimuls globāla ekonomikai un darba vietu radīšanai arī tirgus konjunktūrai. Balī bija vēsturisks notikums, jo tika pierādīts, ka uh, varam būt uh, veiksmīgi multilaterālo sarunu risināšanā. Un tas iezīmē jaunu laikmetu PTO vēsturē un multilaterālo sarunu vēsturē, bet Balī, uh, protams, ne, ar Bali nebeidzas šis darbs, eh, tikai iesākas. Mums eh, tāls ceļš vēl jāmēro, un mūsu priekšā ir ļoti nozīmīgi uzdevumi. Pirmais eh, - īstenot Bali rezultātus. Viss, ko mēs darīsim sākot ar šo brīdi, būs vērsts uz īstenošanu. Uh, Nākamais uzdevums mums ir Balī deklarācija, kas liek PTO locekļiem sagatavot skaidri definētu darba programmu par problēmām, kas atliek Dohas sarunu kārtas ietvaros. Un tas mums ir jādefinē tagad gada sākumā. Uh, darbs, kā teikts, eh, tikai iesākas un eh, nākamo mēnešu laikā mums būs ļoti intensīvi jāstrādā. Un tieši par šo gribu ar jums parunāt. Sāksim ar īstenošanu. Kā es teicu, balī pakotnes eh, nozīmīgums un uh, un materiālā vērtība, kas ir šai pakotnē, ir iespējama eh, pateicoties eh, darbībam, kas eh, tiks īstenotas nākamo mēnešu laikā. Tas ir nozīmīgs pārbaudējums un mums tas jāpanāk, ja vēlamies realizēt Balī panākto. Tas skar it īpaši tirzniecības uh, vienošanās uh, pieņemšanu, uh, šīs vienošanās formu un saturu. Vēlamies labākus noteikumus, caurskatāmākus, vienkāršākus, vēlamies mazināt tulkošanas izmaksas, vēlamies uzlabot tehniskus noteikumus par palīdzības sniegšanu mazāk attīstītām uh, valstīm, uh, lai modernizētu šīs procedūras un sistēmu, kas uh, tiek piemērota šajās valstīs, un lai šīs valstis labāk integrētu pasaules sistēmā. Ženēvā darbi jau ir uh, uzsākti, un uh, 20, 31. janvārī Ženēvā tika noturēta pirmā sagatavošanās sanāksme, grupa, darba grupas priekšsēdētājs tika ievēlēts, viņš ir no Filipīnām, un um, šī darba komiteja um, mēģinās uh, izdarīt uh, to, ko ministri mums ir uzticējuši Balī. Uh, viņu pamat uzdevums būs uh, uh, tirsniecības vienošanās stāšanās spēkā, un mums būs nepieciešama jūsu palīdzība, lai vienošanās tiktu ātri ratificēta un lai tā varētu ātri stāties spēkā. Mēs vēlamies virzīt uz priekšu visu pētējo darbu kārtību, bet eh, tas ir atkarīgs no tā, vai varēsim ātri un efektīvi palīdzēt eh, mazāk attīstītām un vismazāk attīstītajām valstīm. Uh, lai sniegtu tālāk šo atbalstu. Sekretariāts turpinās uh, gatavot uh, savus novērtējumus, lai uh, paskatītos, kur šis atbalsts ir nepieciešams, lai mūsu donoriem sniegtu relevantu informāciju, un pagājušā nedēļa šķiet vairāk kā 25 valstis 25 valstu pārstāvji tikās, lai pārunātu, cik uh, svarīgs ir koordinēts darbs, lai palīdzētu mazāk attīstītām valstīm. PTO koordinē sadarbību starp uh, donoriem un beneficāriem. Svarīgi ir saglabāt uh, šo impulsu, kas tagad ir sasniegts. Protams, runa nav tikai par šo ministru konferences lēmumu. Mums ir desmit lēmumi kopumā, četri lauksaimniecības jomā, kas ir svarīgs pīlārs Dohas uh, attīstības darba programmā kopš 2001. gada PTO pie tā ir strādājusi. Tātad lauksaimniecība arī ir ļoti svarīga. Mūsu uh, kolēģi tagad ir gatavi realistiski un pragmatiski tam pievērsties. Un ļoti svarīgi ir eh, sasaistīt eh, lauksamniecību ar citām jomām, kā piemēram tirzniecības politika. Es domāju, ka šo mm, pragmatismu tagad varēja novērtēt visi sarunu pārstāvji. Tik runāts par eksporta subsīdijām un līdzīgiem pasākumiem, un tika panākts praktisks progress, lai labāk piemērotu tarifu kvotas, kas eh, tika pieņemtas uh, Eh, pagājušajā reizē tiekoties eh, Dohā. Eh, turklāt kokvilnas noteikumi tika apstiprināti, kas tika pieņemti Hongkongā un kas ir ļoti svarīgi kokvilnas uh, audzētājiem. Arī graudu augu uh, uzglabāšanas noteikumi tika pārunāti un uh, graudaug turpmāka sadalīšana uh, trūcīgiem. Tik runāts arī par atsevišķu pakotni vismazāk attīstītajām valstīm, kas uh, bija mūsu pamat ieguvums uh, pēc Balī konferences, jo runa tur ir par to, kā uh, vismazāk attīstītās valstīs visefektīvāk uh, integrēt globālajā tirzniecības sistēmā. Šī sistēma palīdzēs veidot uh, eksporta pakalpojumus, uh, eksporta um, iespējas pakalpojumu sniedzējiem vismazāk attīstītajās valstīs. Tik runāts arī par šo beznodevu iniciatīvu jeb duty free iniciatīvu, eh, tik runāts arī par izcelsmes noteikumu vienkāršošanu, kas eh, palīdzēs eh, vismazāk attīstītajām valstīm apgūt jaunus tirgus. Bet arī šeit Balī sarunas ir tikai iesākums, vēl ļoti daudz ir jāstrādā, īpaši, lai vismazāk attīstītajām valstīm būtu konkrēti ieguvumi no šīm iniciatīvām, un visām valstīm ir jāfokusējas un uh, eh, roku rokā jāstrādā, lai būtu labi rezultāti. Runa bija arī par monitoringa mehānismu ieviešanu, lai gūtu pārskatu eh, par darbībām un eh, lai saprastu, kādi, kādas uh, kādi īpaši pasākumi tiek īstenoti. Hm, tad tas būs tāds pārskats, ar kura palīdzību varēs labāk analizēt situāciju. Pagājušā gada PTO pārstāvji ir ļoti aktīvi strādājuši, lai lai mums būtu šī balī pakotne, un tagad mums šī pakotne ir, un mums jāiet tālāk. Un es jūs aicinu sniegt palīdzību, lai saglabātu impulsu, kas tika panākts balī konferencē. Kā es teicu, īstenošana ir uh, mūsu uzdevuma pirmā daļa. Otrā daļa ir uh, izkustināt uh, šīs uh, sarunas uh, no vietas. Uh, un sagatavoties līdz 2014. gada beigām nākamajai eh, Dohas programmas kārtai. Es rūpīgi uzklausīju priekšlikumus, kā to panākt. Un eh, ļoti racionāla doma bija par to, ka mums jāmācās no pagātnes kļūdām, lai iet uz priekšu, mums jāatskatās atpakaļ. Uh, Un tagad mums ir gan kļūdas, no kurām mācēties, gan panākumi, uh, kas jāizmanto, lai iet uz priekšu. Balī mums um, tiešām piedāvā uh, labu pamatu tam, kā uh, veiksmīgi sadarboties daudzpusējā līmenī. Turklāt atsevišķas kļūdas var teikt eh, aplūkotas eh, palīglīgumos, nevis eh, centrālajā tirsniecības politikas nolīgumā. Tika norādīts, ka viss, kas ietekmē tirsniecības politiku, ietekmē arī lauksaimniecību. Un tad mums būtu jārunā arī par uh, rūpnieciskām precēm un uh, pakalpojumiem. Šīs ir četras uh, sastāvdaļas, kas, uh, ko mēs nevaram ignorēt, runājot par tirzniecības politiku un to definējot. Un katra punktā mums eh, būtu jāvienojas. Lauksaimniecība pieprasa ļoti piesardzīgu eh, pieju, ja, ja līdz šim eh, nevis lēmumi ir bijuši efektīvi un veiksmīgi, kā jūs zināt, bet tagad Eiropā vismaz cilvēki ir kļuvuši uh, ļoti uzmanīgi, ļoti, ļoti nopietni uh, skata šo problemātiku un uh, līdz ar to mums uh, būs vieglāk aplaukot šo mm, jomu un iesaistīt tajā arī, kā teikt, industriālās preces un industriālos pakalpojumus. Uh, Ja nedarīsim to, mums būs grūti panākt labus panākumus. Balī ietvaros šī lieta tika pārunāta, un šķiet, ka ir definēti parametri, lai dotu ietvaru šai diskusijai. Es pieminēšu vairākus parametrus tagad, vismaz tā kā es eh, tos redzu. Es saprotu, ka uh, Eh, šis saraksts eh, ir tikai indikatīvs, eh, punkti nav arī sarindot pēc prioritātes vai svarīguma. Runa ir tikai par iedvesmu nākamām diskusijām. Tātad pirmais punkts ir attīstība. Attīstība ir jāsaglabā, kā mūsu panākuma centrālais elements. Mums jāpanāk materiāli tverami rezultāti vistrūcīgākajiem. Ja Uh, partneriem. Otrakārt mums jābūt realistiskiem, jārealizē konkrēti mērķi. Nevajadzētu uh, nospraust kāds abstraktus, abstraktus mērķus, uh, bet um, tādus ļoti reālus. Mums jāmeklē kompromiss starp ambīcijām un realitāti. Trešā lieta ļoti daudz lietas ir sastarpēji savienotas, un tās jāskata uh, kopā. Uh, arī šeit uh, līdzsvars ir pamata atslēga. Mums ir nepieciešama pieeja, mm, kuras ietveros visi kaut ko dod un visi kaut ko iegūst. Tikai tā balī vienošanās var darboties. Uh, Nākamais punkts eh, - jābūt radošiem, jāpatur atvērts prāts un eh, šādi iespējams eh, varēsim pārvarēt vislielākos klupšanas akmeņus. Protams, jārīkojas DDA mandātā, bet tas ir pietiekami elastīgs. Uh, Nākamais punkts. Procesam jābūt iekļaujošam, caurskatāmam, jāiekļauj visi kolēģi visās sarunu fāzēs. Tās balība bija ļoti svarīgi, tas prasīja laiku, bet uh, tas deva arī rezultātus. Un neviena delegācija nebrīnījās, kāpēc nolīgumā parādās tieši šis vārds vai šī frāze. Iespējams, uh, dažas delegācijas uh, to neuzskatīja par labu. Uh, varbūt eh, kādam bija cits viedoklis, bet visi zināja par to, par to kāpēc um, šie vārdi tur atrodami. Um, nākamais punkts ir eh, steidzams raksturs, kas ir um, šiem pasākumiem Mēs nevaram vēl 18 gadus gaidīt rezultātu. Nevajadzētu arī sasteigt lietas, uh, līdz ar to mums jāplāno un jārīkojas. Noslēgumā uzskatu, ka jāpatur atvērts parāds par to, cik uh, tālējoši būs mūsu nākamie soļi. Vai vēlamies noslēgt sarunas uh, Uh, vienā reizē vai uh, izmantot uh, vairāku soļu sistēmu. Jā, tas ir mūsu rokās. Protams, būtu labāk pabeigt sarunas um, vienā reizē, bet vai mums tas izdosies, es tiešām nezinu. Pagājušajā nedēļā es tikos ar PTO kolēģiem. Es uh, prezentēju situāciju līdzīgi tam, kā es to daru, daru šodien jūsu priekšā. Ap 40 kolēģiem reaģēju un izteicās, un es biju pārsteigts par tik daudzām pozitīvām reakcijām. Tagad eh, darba grupu eh, priekšsēdētāji eh, tiksies ar grupām un pārunās idejas, ko esmu prezentējis, un, un tad domāsim, ko darīt tālāk, un uh, domāsim arī par pasākumiem, kas var būt reģionāli, divpusēji, daudzpusēji, vietēji uh, pasākumi. Mums ir daudz tādu iniciatīvu, Eiropas Savienība ir daudz bilaterālo vienošanos, ir uh, nolīgumi ar ASV Tad mums ir uh, tirzniecības pakalpojumu nolīgums uh, un uh, tirzniecības politikas paplašināšanas nolīgumi. Tā tad um, tas viss pats par sevi ir ļoti labi, bet uh, tas uh, nevar būt viss, kas mums ir. Mums uh, jāskatās uh, plašāk, mums uh, jāizmanto multilaterālā pieeja, mums jābūt konsekventiem tajā, ko mēs darām multilaterāli. Daudzpusējā tirzniecības sistēma nevar būt vienīga iespēja uh, starptautiskai tirzniecības politikai. Tā vienmēr ir eksistējusi un guvusi labumus no šīm papildu iniciatīvām, un šīs iniciatīvas nav savstarpēji eh, izslēdzošas. Eiropas Savienība visnotaļ var vairāk iegūt no daudzpusējās tirzniecības sistēmas. Eh, tā neko nezaudē, piemērojot šo sistēmu, un uh, mums tagad parādās daudzi citi tirsniecības politikas formāti ārpus Ženevas. Visas šīs sistēmas ir jākoordinē uh, efektīvā veidā. Ja mēs to nedarīsim, tad uh, darbību rezultāti būs tieši pretēji tam, ko mēs vēlētos. Turklāt mēs runājam par starptautisko tirzniecību, par uh, valstīm, kas kļūst par vadošām ekonomikām globāli. Uh, visas šīs tendences dominē starptautisko ainu, bet nevajadzētu aizmirst arī par um, vistrūcīgākajiem, jo uh, vismazāk attīstītās valstis ļoti bieži tiek izslēgtas, nepiedalās sarunās. Uh, daudzpusējā sistēma vēlas ņemt vērā šo izaugsmas trauslumu, kas vērojams globāli. Un tieši multilaterāli rīkojoties, mēs varam stāties pretī šim trauslamam. Noslēgumā Balī ne tikai milzīgs panākums mums visiem, bet arī milzīgs izaicinājums. Mums ir šis politiskais impuls, kas mums jāattīsta, darbi tikko mm, uh, uzsākušies, un 14. Uh, gads ir jāizmanto, lai uh, attīstītu to, kas ir panākts Balī ietvaros. Es nesaku, ka viss ir realizējams, bet mums jācenšas un mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies! I think this applause underscores the importance of your speech. Uh, let... Aplaus apliecina, cik svarīgi ir viss, ko jūs teicāt par to, kas notiks nākotnē, kas ir ieplānots. Tagad došu vārdu koordinatoriem no dažādajām politiskajām grupām. Daniels Kaspārī, Tautas partijas vārdā, lūdzu. Paldies. Paldies, ka jūs ka jūs piedalāties un atvēlējāt šodien laiku, lai tiktos ar mums. Es domāju, ka, lai panāktu balī pakotnes noslēgšanu, bija jāieliek, jāiegulda liela līdzekļa, jāpieliek liela pūliņi. Uh, bet es esmu pārliecināts, ka jūsu uh, darbības laikā mēs redzēsim vēl daudz dažādu sasniegumu. Bet tagad runājot par īstenošanu, par īstenošanas pasākumiem valstīs, kā Eiropas Savienība, mēs uh, diskutējam ar ECP, ACP valstīm, AKK valstīm. Uh, Vai kā jūs domājat, vai mūsu pārunas ar AKK valstīm varētu būt progresīvas, vērtējot to, kā varētu izmantot bali pakotni? Jo starp AKK valstīm ir arī visnabadzīgākās valstis pasaulē. Un otrais, mēs nesen atzīmējām pirmo gadskārtu kopš Krievija ir pasaules tirniecības organizācijā. Un te ir dažādas problēmas, ko mēs redzam, mums nepatīk daudz, kas kā Krievija īsteno noteikumus, ko tai uzliek pasaules tirniecības organizācija. Un jautājums ir, kādas ir PTO iespējas strādājot Ženēvā, labāk atbalstīt PTO biedrus vai locekļus, palīdzēt tām labāk īstenot to, kas ir vajadzīgs PTO ietvaram, jo nu, paneļa diskusijas un cita veida diskusijas gan ar Krieviju, gan ar citām valstīm jādomā, ka tas, manuprāt, nebūtu pareizais risinājums. Vai kā jūs domājat, kā labāk palīdzēt jaunajām dalībvalstīm atbilst prasībām? Un trešais, runājot par tirzniecību, mums vienmēr ir jāapskata arī jautājumi, kas ar to saistās, kā tirzniecības politika ietekmē vides standartus, sociālo politiku, kāda šeit var būt miedarbība. Un mans jautājums ir, vai pašreizējās iniciatīvas, kā Pasaules darba organizācija un citas, vai šīs iniciatīvas vidējā vai ilgākā termiņā palīdz uzlabot ne tikai diskusiju kultūru, Bet kāda loma varētu būt Pasaules tirniecības organizācijai pēc Bālī, lai stiprinātu šīs daudzpusējās organizācijas, citas daudzpusējās organizācijas un uzlabotu sadarbību starp tām? Paldies, ir daudz um, politisko grupu un vēl ir pieteikušies daudzi citi runātāji. Uh, Tāpēc lūdzu uzdodiet īsi savus jautājumus. Nākamais eh, sociāldemokrātu eh, koordinators Bernts Lange. Paldies priekšēdētāji, godātais um, eh, izpilddirektora kungs. Es gribētu runāt par divām lietām. Pirmais vairāk saistās ar to, ko mm, pieminēja Kaspārī kungs Ja mēs tiešām visi domājam, ka tirzniecība nav pašmērķis, bet tiešām palīdz uzlabot cilvēku dzīves apstākļus daudzās jomās, tad mums ir jārunā arī un jādomā par to, kā institucionāli reformēt Pasaules tirniecības organizāciju, kā uzlabot procedūras Jūs minējāt vairākus parametrus, bet es tiešām gribētu jautāt, vai nav vajadzīga institucionāla reforma un cik tālu ir iespējama sadarbība ar Pasaules darba organizāciju, startautisko darba organizāciju, un varbūt arī šeit var izveidot institucionālo ietvaru. Un investīcija aizsardzības mehānismi Arī tā varētu būt jauna ideja pasaules tirniecības organizācijai, par ko padomāt. Tātad tā ir šī viena lieta, ko es gribēju jautāt, kā jūs konkrēti iedomājaties institucionālo struktūru turpmāk. Un otrais par divpusējiem tirniecības nolīgumiem. Jūs ļoti šarmanti formulējāt, teicāt, ka ir pasaules tirniecības organizācija un ir arī uh, divpusējie līgumi un tie viens otru papildina. Bet runājot ar ASV, arī situācija tiešām ir tāda pati, vai apjoma ziņā šis nav tomēr ļoti liels, plašs projekts, kas tieši atstāja ietekmi uz PTO. Un es esmu dzirdējis komentārus, ka Balī veiksme bija iespējama tikai tāpēc, ka ir paredzēts sākt pārunas starp Eiropas Savienību un ASV. Kā jūs šeit varētu svērt šīs divas, šos, šīs divas tendences? Paldies! Alde, Nikola Rinaldi. līdzīgi kā, kā Spārīkungs, arī Nikola Rinaldi bija Balī šajā sarunu raundā. Lūdzu, paldies priekšsādātāji. Sveicu jūs šeit, izpildirektor kungs. Jūs iepazīstinājāt ar grafiku, ar kalendāro grafiku bāli pasākumu īstenošanai, un man šķiet, ka Eiropas Savienība parādīja, ka tā ir svarīga loma, un tā to arī, tā attiecīgi, tai bija attiecīgi liels iespējas balī sarunās. Runājot par parlamentāro dimensiju, lai varētu ātri ratificēt pasākums dalībvalstīs, to jūs arī pieminējāt, un es gribētu komentēt sekojošo. Tas ir ļoti būtisks jautājums Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam sevišķi nozīmīgs. Mums ir jābūt tādai atskaites sistēmai, vai iespējai atskaitīties dalībvalstu parlamentiem. Protams, ka visiem ir skaidrs, ka ir jāīsteno tas, kas tika nolemts balī, bet tai pašā laikā, kā deputāts un liberālis, gribu pateikt, ka uh, ir vajadzīga ciešāka saikne starp PTO un dažādiem divpusējiem nolīgumiem, ko slēdz dalību valstis. Un tāpat arī sabiedrība ir daudz labāk jāinformē un jāiesaista. <clears throat> Vai jums ir komunikācijas stratēģija jūsu organizācijā? Ko jūs esat iecerējis, lai sabiedrību informētu par to, ko jūs darāt, jo cilvēki, tā skaitā arī uzņēmēji, apšauba uh, to, ka mēs darītu labu darbu. Un īpaši es gribu uzsvērt, ka no vienas puses stratēģijai ir jābūt tādai, lai bali pasākumi tiktu īstenot, bet tā pašā laikā uh, šie pasākumi ir attiecīgi jāpopularizē, tā teikt, jāpārdod sekmīgi. Paldies! Roberts Stērdīs lūdzu, kas ir šīs komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies! Es esmu, es biju gan Balī, gan Hongkongā un uzskatu, ka jūs tā ļoti godīgi runājāt. Mēs ar Pīteru Mandelsonu zinājām, kāpēc Hongkongā netika panākta vienošanās, vai tā nebija sekmīga. Kā jūs domājat, vai, vai ASV ir mainījusi savu attieksmi, ja runā par balī pasākumiem? attīstība šobrīd iet uz priekšu ļoti strauji, un, un jūs tā kā teicāt, ka ASV izrā, izrāda arvien lielāku interesi par to, kas notiek pasaulē. Un runājot par to, ko teica Daniels, es viņam pilnībā piekrītu, sevišķi runājot par situāciju ar Krieviju. Tad tiešām ir jāmaina tāda pārvaldība. Jo konfliktu risināšanas procedūra šeit nebūs īstais līdzeklis. Un pašreizējā pasaulē, ja runā par lauksaimniecību, situācija mainās un ir arvien grūtāk nodrošināt pienācīgas apgādes. Bangladeša, Pakistāna, kas ir Indijas kaimiņi, var ciest no pasākumiem, ko Indija varētu ievēlēties ievēl, īstenot vai par ko tā ir izteikusies. Mums ir vajadzīga arī lielāka caurskatāmība. Un jādomā visiem labāk jāsadarbojas. United Left Un tagad apvienotie kreisie. Helmuts Šolts, lūdzu, paldies. Uh, es ļoti priecājos jūs šeit redzēt, Azevedo kungs. Tas ir ļoti svarīgi, svarīgi tikšanās Eiropas parlamentam un daudzpusējā tirniecības sistēma ir dod iespējas un uzliek arī jaunus uzdevumus, jaunus pienākumus katram, kas iesaistās. Jo tirniecība ir domāta cilvēku situāciju, cilvēku dzīves uzlabošanai. Process, together... Un darbojoties arī vadības komitejā sadarbībā ar PTO. Manuprāt, panāktais Malī ir liels sasniegums. Tas parādīja, ka tiešām tiek meklēti risinājumi startautiskajā tirzniecības sfērā, tieši runājot par tiešo ietekmi, kādu starptautiskā tirzniecība atstāja uz ekonomiku, sociālo dzīvi, uz cilvēku labklājību kopumā. Divi jautājumi. Uh, jādomā, ka planētas resursi, kā mēs zinām, nav neizsmeļami. Mēs esam pietuvojušies uh, noteiktai robežai. Mēs izmantojam gan atjaunojamos resursus, gan arī joprojām fosilos, fosilo kurināmo. Mums ir domājot par vides pārmaiņām, par klimatu pārmaiņām. Uh, tad jautājums būtu, vai šeit ir parādījusies jauna domāšana, jauns domāšanas veids Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un vēl runājot par uh, dažādām valūtām. Uh, kā jūs vērtējat pašlaik notiekošo? Kristofers Fjellners lūdzu tautas partiju. Very... Paldies, un uh, tā kā laika ir maz, es izteikšos īsi, sveicos šeit un uh, arī uh, apsveicu ar panākumiem Balī. PTO ir Eiropas Savienības sabiedrotā, un Eiropas Savienība arī vēlas būt PTO sabiedrotā. Honest, and... Un uh, Ja mēs paraugāmies uz Eiropas tirzniecības politiku, tad ir virkni specifisku rekomendāciju, jo mums bāžas sagādā protekcionisms globāli, un, um, manuprāt, arī Eiropas Savienībai vajadzētu par to domāt un uzmanīties, lai tā nenonāk pie protekcionistiskām iniciatīvām. Tas būtu pirmkārt. Otrakārt, runājot par to, ko Daniels teica, īstenošana, tas ir viss Ko jūsuprāt Eiropas Savienībai vajadzētu darīt, lai atbalstītu balī pakotnes īstenošanu? Kas ir svarīgākais devums, kas varētu nākt no Eiropas Savienības? Paldies, tālāk vārds Laihfrīda kungam no sociāla demokrātiskās grupas. Paldies, priekšsādātāji. Sveicam jūs šeit, ģenerāldirektora kungs. Jā, Fjellner kungs eh, bija atrāks par mani, bet uh, Es eh, gribētu paturpināt to, ko Rinaldī kungs jau sacīja, proti parlamentārās dimensijas jautājums. Tas, ko es gribētu teikt, es arī biju šajā parlamentārajā konferencē Balī, uh, Un eh, man radās iespējas, ka kolēģi nebija gluži priecīgi par to, kā attiecās pret parlamentāriešiem Balī. Mums nebija iespējas pieslēgties diskusijām, pievienoties diskusijām. Un, protams, ka nebija laika, bija daudz citu darbu un eh, gal galā tiesa mēs, kas lemj par Balī pakotni, Eiropas parlaments teiks jā vai nē. Es domāju, ka mēs teiksim jā, taču teoretiski mūsu reakcija varētu būt arī noraidoša, kā tas notiek ar tirzniecības nolīgumiem, piemēram, akta. Kā jūs redzat parlamentārās dimensijas nākotni, tāpat kā jūs redzat uh, Indijas turpmākās attīstības nākotni, šķiet, uh, ka šīs attiecības ar Indiju sarežģās vēl vairāk un uh, Neizskatās, ka šī situācija varētu mainīties. Treškārt, es pamanīju, ka visi jūsu vicepriekšsēdētāji ir vīrieši, vai nebūtu pienācis īstais laiks uh, kaut ko darīt šai sakarā, ka augstāko vadību pārstāv tikai vīrieši. Paldies! Nākamais runātājs būs no tautas pārtījas. Paldies, priekšsēdētāji, saka Zalbas kungs. Es uh, varu tikai uh, piekrist ģenerāldirektorāta kungam. Uh, Pasaules tirzniecības organizācija ir ļoti svarīga tirgus procesu regulējumā, un arī Eiropas Savienību nevajadzētu izslēgt no uh, Uh, procesiem. Ko ģenerāldirektors varētu sacīt par Bali rezultātiem, uh, to, kā tie ietekmēs dažādas svarīgas vienošanās, daudzpusīgas, divpusīgas un tā tālāk šīs vienošanās, eh, kāda ir jūsuprāt eh, šo vienošanos loma Pasaules tirdzniecības organizācijas nākotnē? Tāpat arī TTIP, kāda loma sarunās ir šim nolīgumam. Tāpat es vēlētos jums uzdot jautājumu vairāk eh, kā bijušajam Brazīlijas vēstniekam, kādas jūs redzat attiecības starp Eiropas Savienību un Merkusur, un kā Balijas sarunas varētu ietekmēt Eiropas Savienības un Merkusūra attiecības. Paldies. Nu, otro jautājumu droši vien vajadzētu uzdot arī Brazīlijas vēstniekam Eiropas Savienībā, kas ir mūsu vidū. Es viņu sveicu starp mums. Uh, Tālāk vārds Alde politiskās grupas pārstāvei. Paldies priekšsēdētāji, saka Bērders kundze. Sveicu mūsu vidū ģenerāla direktoru kungu. Un jūs nevarējāt palaist garām to, ka apvienotajā karalistē notiek diskusijas par mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību. Uh, Bet, ja apvienotā karalista vēlētos izstāties no ES, vai tā varētu risināt sarunas par starptautisko tirzniecību tikpat sekmīgi kā Eiropas Savienības sastāvā, un tāpat vai jūsuprāt Lielbritānijas vieta PTO tiktu vaināta, ja tā izstātos no Eiropas Savienības? This, uh, Šķiet, ka šo jautājumu vajadzētu uzdot apvienotās karalistes premjerministram, saka priekšsēdētājs. Un Eh, Kembel kungs no ECR politiskās grupas. Ģenerāldirektora kungs, nesen mēs uzklausījām Krievijas vēstnieka paziņojumus, un viņš stāstīja par to, kā Krievija darbojas visās PTO komitejās, un šķiet tās bija labas ziņas, bet cik svarīgs ir šīs darba grupas, jeb komitejas, lai veidotu noteikumus, un cik svarīgi tajās eh, iesaistīties eh, valstīm, proti šajā komiteju līmenī. Uh, priekšsēdētājs. Un ir pieteicies runāt arī Lauru kungs. Un vārds jums. Zidā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un uh, lētni lūdzam, ģenerāldirektora kungs. Um, es domāju, ka šīs uh, sanāksmes um, jautājumi un uh, atbildes, kas tika sniegtas, uh, mums eh, sniedz daudz informācijas. Turklāt eh, mums ir šī izdevība jūs iepazīt, jūs ieraudzīt, uzklausīt un vairāk eh, saprast. Mm, to, kas notiek jūsu organizācijām. Uh, Jūs eh, minējāt, ka pirmais uzdevums tagad ir īstenot balī eh, notikušo, un te es jums eh, pilnīgi piekrītu. Turklāt es atceros citu diskusiju, kur runa bija par sistēmu, par strīdu mm, atrisināšanas, strīdu izšķiršanas metodi PTO ietvaros. Šī strīdu izšķiršanas sistēma ir ļoti veiksmīga PTO līmenī, un um, mums būtu vairāk jāstāsta valstīs par šīs sistēmas esamību, jo, kā jūs pareizi teicāt, bieži konstatējums komunikācijas trūkums daudzos līmeņos. Un tagad jautājums, kādu mehānismu te varētu izmantot? Uh, lai efektīvāk uh, palīdzētu valstīm, uh, kurām nepieciešama palīdzība šai jomā, ja jau vēlamies sadarboties. Paldies! Paldies! Jautājumu sesija ir noslēgusies, ir uzdot virkni jautājumu un uh, vārds jums. <laughs> Well, there's a lot to answer. Uh... Jā, vajadzēs daudz atbilžu, un es neesmu pārliecināts, ka man būs iespēja detalizēt iedziļināties visos jautājumos, vismaz tik detalizēt, cik to varbūt vajadzētu darīt, taču es mēģināšu pievērsties tiem tik objektīvi, cik vien iespējams. Sākšu ar jautājumu par Ekonomiskās partnerības eh, līguma nozīme AKK gadījumā viens no galvenajiem tirsniecības atvieglošanas nolīgumu eh, mērķiem, jo īpaši Balī kontekstā, ir palīdzēt mazāk attīstīto vai nabadzīgāko ekonomiku integrācijai globālajā tirsniecības arēnā. Un šāda ārēja integrācija palīdzēs šīm valstīm piedalīties globālajās piegādes ķēdēs Protams, ka tā spēcīgi pal palīdzēs šīm valstīm integrēties. Bija divi jautājumi, kas bija saistīti ar Krieviju, un es tos droši vien apvienošu. Manuprāt, notiek spēcīga koncentrēšanās uz Krievijas eh, saistību izpildi. Krievija ir pievienojusies PTO tikai gadu, un uh, ja mēs paraugāmies uz Krievijas pievienošanās protokolu, ir virkne saistību, kurām būs nepieciešamas reformas, eh, kuru izpildē būs vajadzīgi īstenošanas pasākumi Krievijā, un, protams, ka šīs pārmaiņas nenāk viegli, vajadzēs pielikt pūles. Taču cik man pagaidām ir zināms, un tas ir saistīts arī ar otru par Krieviju uzdoto jautājumu, Krievija ir apņēmības pilna, viņi iegulda pūles, kad valsts pievienojas PTO, ir tāds kā nobriešanas periods, kamēr valsts pielāgojas pārmaiņām, pat dalība, sēdēšana lūk šādā telpā un piedalīšanās diskusijās var būt ļoti sarežģīta, Izprast organizācijas kultūru jau ir sarežģīti, taču viņi cenšas, viņi iegulda resursus. Balī pasākumu laikā viņi parādīja lielu atbalstu, un nevis tikai kā novērotāji, viņi centās būt aktīvi, viņi mēģināja samierināt cilvēkus, kuriem bija lielas viedokļa atšķirības, viņi bija klāt pat agrā sestdienas rītā, lai palīdzētu mums strādāt. Taču tas ir sarežģīts process ikvienam, kas pievienojas organizācijai. Uh, ja mēs atceramies uh, laiku, ka Ķīna bija tikko pievienojusies PTO, uh, taču jāteic, ka šīs valstis attīstās, un arī Ķīna ir ievērojami attīstījusies un kļuvusi par tirzniecības sistēmas atbalstītāju. Tā ir attiecības ar citiem tirzniecības partneriem, kā jau lielam tirgotājam. Tālāk par mūsu tirzniecības politiku un to, kā Tā ir saistīta ar vīdes politiku, ar sociālajiem standartiem, sarunām ar citām starptautiskām organizācijām. Es domāju, ka šī saikne ir izšķirīga, bet bija uzdots vēl kāds jautājums par tēlu, par to, kā mēs varētu uzlabot savu komunikāciju caurskatāmību, kā mēs varētu palīdzēt uh, cilvēkiem labāk saprast, ko mēs darām. Tas ir izšķirīgs jautājums, un es nesen runāju par starptautiskās darba organizācijas ģenerālu direktoru, un es sacīju, ka mums vajag sēsties pie sarunu galda, jo, jo īpaši politiskajās aprindās, ne tik ļoti ekspertu aprindās, Tirzniecība tiek uzskatīta par apdraudējumu darba vietām, kas uh, pavisam noteikti nav taisnība, pat raugoties no tīra ekonomiska skatu punkta, tā nav taisnība. Kā tad mainīt šo priekšstatu? Es nedomāju arī, ka vajadzētu ieņemt pretēju nostāju, kad brīva tirzniecība atrisina pilnīgi visas problēmas. Es vēlos teikt, ka ir jāraugās objektīvi uz to, kādi tad ir risināmie jautājumi un kā tirzniecība palīdz radīt darba vietu iespējas. Un uh, mums ir jāmēģina tikt galā ar mītiem. Es nemēģinu teikt, ka ir jāveido tāda draudzīga komunikācija, nē, es saku, ka ir jātiek vaļā no mītiem, jāveido inteliģenta uh, diskusija par uh, saistības starp tirzniecību un darba vietām, tirzniecību un standartu kāpumu un tā tālāk, un tas ir svarīgi, es jums piekrītu, un mēs mēģināsim arī turpmāk enerģiski tiekties uz šo mērķu īstenošanu. Par institūciju reformām un to uzlabošanu. Jāteic, ka šeit arī jāpiemina caurskatāmība, informācijas jautājumi Ir svarīga atklāta saruna, PTO saruna, kurā nepiedalās tikai lielākie spēlētāji, bet gan pie saruna galda sēžas visi. Mēs agrāk eh, PTO šādi nebijām rīkojušies, proti pārskatīt sarunu procesu, eh, tikties ar ikvienu delegāciju, kas sēžas pie sarunu galda. Tas bija liels pavērsiens, un tas noteikti bija tā vērts, jo procesa noslēgumā mēs varējām teikt, ka Ik viens jutās piedalījies sarunās. Viņi vēlējās panākt savu, viņi piedalījās sarunās, viņi bija apmierināti. Nu, es neteikšu laimīgi, jo laimīgi ir tāds spēcīgs vārds. Viņi bija apmierināti, viņi piekrita, ka panāktais eh, kalpos viņu pašu labā. Un, manuprāt, tas bija lielākais ieguvums institūcija reformas ziņā. Uh, padarīt uh, institūciju caurskatāmu, dot uh, dalībniekiem iespēju piedalīties un viņus pārliecināt, ka šīs sarunas ir vajadzīgas viņiem pašiem. Ja mēs varēsim turpināt šo pieeju, tad mēs būsim īstenojuši lielu institucionālu reformu pašas PTO ietvaros. Tālāk runājot par investīciju aizsardzības nolīgumiem PTO. Uh, Es domāju, ka situācija ir atkarīga no tā, ko mēs darīsim tālāk. Ja attīstības valstis, mazāk attīstītās valstis, ik viens sapratīs, ka Balī vienošanās tiek īstenotas arī praksē, ir jāsaprot, ka šo balijas sarunu rezultātā mums būs jāsniedz tehnisks atbalsts, jāveido kapacitāte, jāpalīdz valstīm modernizēt muitas procedūras un tā tālāk. Ja tas viss tiks īstenots praksē, tad radīsies ticība, ka ir iespējams arī citādu veidu progress, jo pastāv liela neusticēšanās, jo īpaši nabadzīgāko valstu vidū. Tām nav patiesas uzticības, ka viņi iegūs apsolīto atbalstu. Uh, Tāpēc mūsu uzdevums šobrīd ir cīnīties ar šo neusticēšanos un parādīt viņiem, jūs to gribējāt, lūdzu, te tas ir. Un, ja uzticēšanās sāks rasties, būs daudz vieglāk skatīt citus jautājumus, ar kuriem šīm valstīm ir sarežģījumi. Piemēram, varēsim runāt par protekcionismu. Pastāv risks, ka valstis varētu attiekties no attīstības darba kārtības, tāpēc jaunie risinājumi varētu nākt kā aizvietot jums attīstības darba kārtībai. Līdz ar to īstenošana praksē ir ārkārtīgi svarīga. Tālāk runājot par parlamentāro dimensiju, kuru pieminējāt daudz no jums, Mēs mēģinam būt tik pretim nākoši, cik vien iespējams. Ikreiz, kad parlamentārā grupa ierodas Ženēvā, es viņus uzņēmu, un ikreiz, kad es dodos vizītēs, es mēģinu tikties ar parlamentāriešiem. Es esmu šeit Briselē šodien tieši tāpēc, lai tiktos ar parlamentāriešiem. Un es šeit neierodos tāpēc, ka man ir cita svarīgāka vizīte. Nē, es esmu atbraucis, jo man uzaicināja Eiropas parlaments jo, manuprāt, tas ir svarīgs dialogs, kas mums ir jārisina. Es apzinos, ka Balī mums neizdevās satikties, ja tā godīgi man pat neizdevās pagulēt, jo bija daudz sarunu. Piecu dienu laikā es biju gulējis astoņas stundas kopumā, un uh, tas bija sarežģīts laiks. Es nerunāju ar jums, es būtībā nerunāju ne ar vienu, bet Tas bija tāds ļoti īpatnējs laiks PTO vēsturē, un es ceru, ka tas eh, šādi neatkārtosies, vai arī atkārtosies, rezultāts būs pozitīvāks. Taču es saņēmu komentārus no jums par to, ka Balī jums neizdevās iesaistīties diskusijās vai piedalīties sarunās. Lūdzu, nejūtieties aizvainoti par to, jo tas neizdevās nevienam Nebija plānots, ka tā būs sarunvedēju ministru sanāksme. Bija plānots vienkārši apstiprināt to, par ko mēs jau esam diskutējuši Ženēvā, jo realitāte bija tāda, ka mēs visu nepabeidzām Ženēvā. Mēs ieradāmies Balī ar nepabeigtiem jautājumiem, ar daudzām atvērtām iekavām attiecībā uz tirzniecības atvieglošanas eh, noteikumiem. Uh, Jūs taču saprotat, ka šī nebija tāda sarunu vešanas eh, ministru konference. Ja jūs vēlaties piedalīties diskusijās, tam nebūtu jānotiek ministru konferencē. Ministru konference drīzāk ir tāds procesa rezultāts. Diskusijas nozīmē runāšanu ar valdībām, jūsu gadījumā runāšanu ar komisiju, lai jūs zinātu, kas notiek, lai būtu arī jūsu devums lēmumu pieņemšanas procesā. Es domāju, ka tieši tur jūs varat iesaistīties. Un svarīgi ir arī, kā jūs veidojat attiecības ar saviem vēlēšanu apgabaliem. PTO, diemžēl, iespējas tik tālu nesniedzas tiesat jūs, kas reprezentējat padarīto sabiedrībai. Uh, Mēs mēģināsim gādāt par iesaistīšanu diskusijās, taču mēs varam darīt to, ko mēs varam, un jūsu darbs ir doties pie sabiedrības, pie plašsaziņas līdzekļiem un teikt, ka padarītais darbs ir labs. Jāteic, ka pēc Balī konferences bija arī kritiski izteikumi, un bieži vien uh, kritizētāja darbs ir būt kritiskiem. Uh, tostarp arī nevalstiskām organizācijām un citām pusēm, un mēs jau zinām, ka viņi to dara. Taču šī kritika nekādā veidā neatspoguļojās attīstības valstīs, jo attīstības valstu pārliecība bija, ka rezultāts bija arī viņu gribējs, gribēts. Viņi teica, mums patīk paveikties, mēs to vēlamies. Uh, taču, diemžēl, process nebija gluži caurskatāms un visus iekļaujošs. Kritizēšana kritizēšanas pēc nedod rezultātus, ja process kopumā ir guvis pušu apstiprinājumu, un es ceru, ka mēs šo situāciju varēsim izmantot kā modeli arī turpmākajam. Bija vairāk jautājumu par uh, strīdu risināšanu, lauksēmniecību, pārtikas drošību. Uh, to, kā nodrošināt, lai lauksaimniecība patiešām varētu uh, kalpot uh, cilvēku pabarošanai un pabarošanai par saprātīgām uh, izmaksām. Tāpat bija runa par pārtikas krājuma nodrošināšanu par pieņemamu cenu. Es domāju, ka šī diskusija nebeigsies vienā vai divos piegājienos. Tā ir saruna kurai ir nopietni jākoncentrējas ilgākā laika posmā. Sarunas notiek, taču tās nenotiek pārāk strukturēti. Protams, vedot sarunas, eh, parādās dažādas perspektīvas, taču nenotiek tāda globāla saruna par to, kā šī situācija darbojas īstenot pasākumus, mēs atņemam iespējas citiem pārtikas drošība. Vienai valstī bieži vien nozīmē pārtikas nedrošību citai, un ir jāpanāk zināms līdzsvars. Par to arī tika runāts Balī sarunās. Indijai bija priekšlikums, un to atbalstīja daudzas attīstības valstis, bet uh, To neatbalstīja arī daudzas attīstības valstis tieši šī trūkstošā līdzsvara dēļ, un uh, šādam līdzsvaram ir vajadzīga tāda holistiskāka vai plašāka pieeja, kam ja, nav jānotiek tikai PTO, ir arī citi fórumi, kur par to var runāt. Un es piekrītu, ka šo diskusiju vajadzētu padziļināt. Runājot par citām iniciatīvām, piemēram, ekoloģiskajām precēm, uh, Te ir runa par uzticēšanos sarunu procesā. Daudz domā, ka ekoloģiskie izstrādājumi ir daļa no tirzniecības darba kārtības, nevis no vīdes jautājumiem. Ir jārod veids, kā risināt šīs sarunas godīgi. Vai mēs patiešām runājam par vidi, vai drīzāk tomēr par kādu uzņēmumu vai segmentu komerciālajām interesēm? un šiem aspektiem nav obligāti jābūt nesavietojamiem, taču šajā sarunā bieži vien ir neusticēšanās elements, tāpēc e, tā ir jāpadziļina. Man nav nekāda rekomendācija par Eiropas Savienības tirzniecības politikas nostādnēm. Uh, ja nu vienīgi atbalstiet daudzpusējo tirzniecības sistēmu Pasaules tirzniecības organizācijā. Tālāk par Indiju. Manuprāt, Indijas situācija ir īpaša. Tā ir ļoti daudz iedzīvotāju, milzīgs viņa īpatsvars uh, ir nabadzīgie cilvēki, uh, liela pārtikas nedrošība, arī viņi mēģina panākt attīstību. Es domāju, ka Indijas dalība daudzpusējā tirzniecības sistēmā ir tik būtiska, cik būtiska tā ir jebkurai citai tikpat lielai attīstības valstī, un mums vajadzētu ņemt vērā pastāvošās grūtības, uh, un arī iespējas, kādas var rasties, iesaistot viņus daudzpusīgajās sarunās. Un es domāju, ka mums klāsies daudz labāk, ja mēs viens otrā ieklausīsimies. Un tieši tā arī notika Balī pasākuma laikā. Ā, tāpat runājot par uh, vīriešu īpatsvaru man asistenta vidū, uh, Šo asistentu atlas bija ļoti sarežģīts process un daudzi atbildu prasībām, bet jūs esat politiķi un jūs ļoti labi zināt, ka ir zinām ierobežojumi tam, ko jūs varat darīt. Tostarp arī panākot līdzsvaru starp kompetenci un citiem aspektiem. Bija daudzi kompetenti kandidāti, tostarp arī sievietes, taču ir zināma atlases politika Ja kāds ir aizdomājies par sieviešu iespēju valdīt pār pasauli, tad tas esmu es, man ir sieva, divas meitas un divas mazmeitas. Tā kā man ir tikai sievietes, un es labi zinu, kā viņas ved sarunas, lai panāktu rezultātu. Tāpēc es labi apzinos uh, viņu lomu, un es atbalstu sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas uh, procesā. Manā birojā ir uh, seši asistenti, un četras no, četri no šiem asistentiem ir sievietes. Mana sieva bija satraukusies, jo viņa saprata, ka tās ir ļoti kompetentas asistentes. asistentes. Mēs darām, ko mēs varam, nepastāv nekāda īpaša aizsprieduma šajā jomā. Es izteicos arī par eh, TTIP un par citiem divpusējiem nolīgumiem. Tie papildina mūsu darbu Pasaules tirzniecības organizācijā, un es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka fokusējoties uz šiem divpusējiem nolīgumiem, mēs neaizmirstam daudzpusējās vienošanās, jo, ja daudzpusējā sistēma negūs progresu, tad šie divpusējie nolīgumi pieaugs skaitā un um, pieaugs arī prasības izstrādājumu tirzniecībai. Un beigu beigās mēs panāksim tādu noteikumu muģekli, kas padarīs uzņēmē darbību dārgāku, nevis efektīvāku. Mums tas ir jāņem vērā. Šiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem ir jāpastāv paralēli, ja tā nenotiks, tad mums radīsies problēmas nākotnē. Bija jautājums arī par to, ka Eiropas Savienības un ASV attiecības ir liela iniciatīva un kā tas ietekmē daudzpusējos noteikumus. Es domāju, ka šie lielie bloki var panākt vienošanos vairākās jomās, uh, un tas var palīdzēt daudzpusējiem noteikumiem, jo lielie spēlētāji ļoti ietekmē šos daudzpusējos nolīgumus daudzās jomās attiecībā uz tehniskajiem standartiem, tarifu barjerām, SPS un tā tālāk. Ir tik daudz dažādu jomu, kurās eh, šie spēlētāji arī nevar vienoties, un tur ir vajadzīga zinām harmonizācija bet es ceru, ka mēs nepieredzēsim tādu iesaistīto pušu nocietināšanos, jo mēs runājam par ekonomikām, kurās jau ir diezgan zemas barjeras. Uh? Es, iespējams, es šo to aizmirsīšu, bet es uh, tomēr cerēšu atbildēt visiem. Tas skar tagad visas iniciatīvas, Merkusūra, uh, um, mūsu alianses, uh, uh, klusā okeāna valstīm, visas iniciatīvas, kurām jāatbalsta PTO režīms un multilaterālā sadarbības sistēma, tirzniecības sistēma. Tagad konkrēti par Lielbritāniju un tāds jautājums piedalīties vai nē, nu, tas ir jautājums, uz kur atbildēt var tikai Lielbritānijā. Protams, ja valsts var sadarboties ar citiem, ja šī valsts var mm, veidot grupas ar citām valstīm, tad tas palīdzēs eh, šai valstī attīstības ceļā, manuprāt, bet es te neiedziļināšos. Va, eh, Krievijas lietās arī neiedziļināšos eh, tagad par strīdu risināšanas sistēmu un trūcīgām valstīm. Jā, šis ir liels izaicinājums, jo strīdu izšķiršanas mehānisms netika izveidots uh, regulāriem PTO locekļiem. Tas tā tika izveidota lai atrisinātu problēmas uh, uh, lielu spēlētāju starpā. Tagad, ko jūs varat izdarīt, ja uh, nenotiek īstenošana, jūs varat piemērot sankcijas, bet viena lieta, ja tā ir milzīga ekonomika, un uh, cita lieta, ja situācija ir asimetriska, ja jums ir ļoti trūcīga uh, Uh, valsts, kas tagad uh, uzvara tādā procesā, mm, tad uh, te varētu sekot tā sauktā atriebība un rezultātā šī trūcīgā valsts kaitēs pati sev. Līdz ar to šeit veidojas tādas nelīdzsvarotības, kuras grūti atrisināt, bet kopumā sistēma funkcionē ļoti labi, vairāk par 90% lēmumu tiek īstenoti, ir daži procenti, kas netiek īstenoti, bet dalībvalstis tad eh, saruna ceļā atrisina grūtības. Kopumā sistēma darbojas labi, mēs cenšamies iepazīt eh, trūcīgākas valstis ar šo sistēmu, cenšamies palīdzēt tām izmantot šo sistēmu, teiksim, ja mēs runājam par ASV no vienas puses un Barbudā mm, no otras puses, tad šīs divas sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas un te grūti ir eh, sameklēt kopsaucē, bet mēs eh, cenšamies. Viena liela problēma ir finanšu resursi, jo eh, piedalīties efektīvi dārgi izmaksām ko mēs cenšamies eh, panākt. Eh, vēlamies tādu apmācības sistēmu mm, mūsu partneriem. Mm, tas nenozīmē, ka šīm valstīm vajadzētu eh, juristu birojus vai milzīgas struktūras, ja tās sistēma izmantos reizi piecos gados, ka jāpadomā, kā racionāli to ieviest. Tā ir viena no strīdu izšķiršanas uh, mehānismu problēmām. Tā nav simetriska, tā neļauj lielām un mazām valstīm uh, tajā piedalīties uh, vienādi efektīvi. Ģenerāldirektora pārtrauca. Bija jautājums par komitejām un darbu komitejās. Uh, un par to, vai Krievija piedalās, vai saprot nozīmīgumu. I atbilde jā, viņi piedalās komiteja darbā, un šis ir pirmais solis, lai saprastu konkrēts valsts pienākumus. Kolēģi vērtējums notiek, citas valstīs saka, jūs to darāt tā, uh, vai jūs man izskaidrosiet, kā tas savienojums ar jūsu pienākumiem, un uh, katru reizi, kad tas notiek, vēstnieks uh, piezvana uh, uz mājām, uz galvaspilsētu, un jautā, kā man izskaidrot šiem cilvēkiem, kas uzdod šos jautājumus. Un tas palīdz arī galvaspilsētām izprast, ka notiek monitorings, ka citi uh, novēro, kas notiek. Un uh, dienas beigās, jā, valstis necentīsies īstenot pasākumus, te var sekot uh, vienpusēji sankcijas, te var sekot citi uh, pasākumi, kas uh, var būt ļoti nozīmīgi. 90% es teiktu vismaz uh, no šaubām, no problēmām, no strīdiem. 90% tiek atrisināti komitejos, un tikai pēc tam saiko šī strīdu izšķiršanas sistēma. Līdz ar to mēs šķiet ļoti svarīgi, ka krievieši piedalās komiteju darbā, tas tiešām var, var palīdzēt. Nākamais jautājums. Vai jūs varat vairāk par ASV pozīciju un Dohu pastāstīt? Jo līdz nesenam laikam ASV uzskatījušas Dohu par kaut ko sliktu. Balī savukārt viņi bija gana elastīgi runājot par uh, nolīgumu ar Indiju tīpaši. Varbūt ASV varētu kļūt pozitīvāki. Uh, runājot par Dohas pārskatīšanu, kādas reakcijas jūs līdz šim saklausījāt? Varbūt ASV tagad ir jauna pozīcija par Dohu un daudzpusējo tirzniecības sistēmu. Jautājums ir ļoti labs, un es par to aizmirsu, ja bet tas nebija tīšām. Amerikāņi Balī tiešām vēlējās uh, uzņemties saistības. Viņi to gribēja. Maikls Fromans bija ļoti aktīvs uh, dalībnieks, viņš uh, bija klāt nu, līdz pašām beigām. Es vairāk uh, naktis pavadīju ar viņu nekā ar manu sievu balī, kas varbūt nebija tik labi, bet uh, kas tā, tik tiešām tā bija. Un tas bija kritiski panākums sasniegšanai. Es uzskatu, ka amerikāņi tagad uh, vēlas iesaistīties, jo tic panākumiem. Viņi uzskata, ka ja tiks izdarīts šis spiediens, ja mēs iesim līdz beigām, tad mums izdosies. Pēc 2008. gada es ieraudzīju tādu zinām attālināšanos no Ženēvas sarunām no ASV puses, un man šķiet, tas ir mans personīgais viedoklis, tas bija tāpēc, ka viņi neticēja. Viņi neticēja, ka tas tiešām notiks. Uh, Un ja nebūs konkrēta rezultātu, tad kāpēc uh, mums jāiegulda, kāpēc uh, jāpolās. Un uh, tāpēc viņi sāka attālināties. Viņi uzskatīja, ka daudzpusēja sistēma vienkārši nav dzīvot spējīga. Un tagad tas sāk mainīties. Es kopš Balī ļoti konsekventi. Komunicēju ar ASV partneriem, un viņi arī ir ļoti konsekventi savās uh, darbībās. Viņi uh, pieņem uh, balī darba rezultātus, viņi saka, ka papētīs šos rezultātus, viņi pagaidām neko konkrētu neuzņems, viņi vēlas pavērot, kas notiks tālāk. Vienīgais signāls, ko es no viņiem skaidri saņēmu, ir, uh, nevajadzētu atkal uh, pievērsties sliktiem paradumiem. Uh, nevajag atskatīties, uh, nevajag uh, iet atpakaļ, jo atkal var izveidoties šī strupceļa situācija. Bet uh, mums jāpierāda, ka mēs. Uh, tagad visi spēlējam, ka mēs uh, vēlamies iet uz priekšu, ka, uh, ka situācija ir izmainījusies un ka tagad ir uh, šis elastīgums un vēlme izturēt līdz spēles beigām. Lielas paldies um, Azvedo kungam un dažas noslēguma piezīmes no manas puses. Jūsu vizīte mums bija ļoti svarīga. Uh, jūs mūs pagodinājāt ar jūsu klātbūtni šeit. Un es domāju, ka mēs tiešām saņēmām arī visu, ko esam gaidījuši no jums. Otrkārt, tagad eh, es jūs uzaicināju piedalīties šīs eh, komitejas sanāksmē, un jūs tāpēc ieradāties Briselē, bet um, jūs arī agrāk viesojāties Briselē, kad kandidējāt uh, šo posteni. Un, um, un es ceru, ka šī arī nav pēdējā oficiālā jūsu vizīte šeit. Jo daži jūsu kolēģi arī ļoti veiksmīgi ar mums sadarbojās agrāk, un uh, dažreiz man viņam nācās atgādināt par solīto. Un uh, viņi bija ļoti pretīm nākoši, un uh, burtiski atbilde bija atrodiet tik datumu, un es būšu klāt. Uh, Un tas bija labs iesaukums uh, sadarbībai starp PTO un uh, šo komiteju. Un nu, es ceru, ka šī sadarbība turpināsies arī turpmāk. Tad arī parlamentārās konferences vadības komitejā mēs pieņēmām lēmumu, ka nākamreiz tiksimies uh, kā parasti Ženevā PTO publiskā fórumā ietvaros vēlamies aktīvi piedalīties, kā mēs parasti arī darām publiskajā fórumā. Šis pasākums ir viens no svarīgākajiem PTO ietvaros, lai komunicētu mūsu mērķus NVO un plašākai publikai. Uh, mums ir eh, iespēja mm, izmantot eh, PTO resursus, eh, un mēs atkal tiksimies arī ar jums. Mums būs viedokļu apmaiņa septembra beigas, oktobra sākumā pirms publiskā fóruma norises, un tātad cerot un gaidot mūsu sadarbības turpinājumu. Vēlos no jums arī atvadīties. Šī bija ļoti vērtīga eh, izdevība no jums mācīties un vairāk uzzināt par PTO plāniem. Thank you.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 colleagues, the pause is over. Kolēģi, turpināsim. Uh, next item. Nākamais punkts uh, darba kārtībā ir uh, prezentācija uh, par vizītes ziņojumu Runa ir par ad hoc delegācijas vizīti saistībā ar PTO ministru konferenci Balī. Ziņojums atrodas jūsu mapītēs. Jūs to zināt. Man nav jāsaka, ka mūsu delegācijai eh, bija divi pamatmērķi. Vispirms eh, sekot līdz ministru konferences eh, norisei, un tas bija tiešām ļoti aizraujoši, daudz aizraujošāk nekā uh, Uh, būtu varējuši iedomāties šis ceļojums uh, uz Balī un uh, konferences novērošana kā tāda. Mēs, komisija un padome, informējām jūs nepārtrauktā režīmā par sarunu gaitu. tādā bezprecedenta režīmā. Mūsu delegācijā bija pārstāvji ne tikai no padomas un komisijas, bet arī no šī parlamenta, tā kā tas ir kaut kas, kas eh, mums ļoti jānovērtē. Eh, šī pārmaiņa darba metodēs, eh, kas šī brīža apstākļos tiešām ļoti uh, pozitīva lieta. Un mums e, jāpateicas komisijai un jāpasaka, ka to e, komisija ir izdarījusi labi. Mūsu otrais uzdevums bija piedalīties vadības komitejas e, sanāksmē PTO parlamentārās konferences ietvaros. Roberto Ziedo nevarēja ierasties šodien, bet Eh, viņš atsūtīja eh, vienu no saviem eh, vietniekiem, un viņš arī ar mums ļoti labi sadarbojas, un līdz ar to mēs nevaram sūdzēties par to, ka trūkst komunikācijās ar PTO līderiem un ar vadības komitejas priekšsēdētājiem. Ziņojums, e, kā teikts, jums visiem ir pieejams, e, ir publiskots arī angļu valodā internetā, un uh, tagad jautāšu, vai būtu kādas piezīmes par šo ziņojumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju kungs, saka Leichtfried kungs. Divas īsas piezīmes. Pirmā lieta man likās. Uh, apbrīnojami, eh, kā delegācija sadarbojās. Es eh, neesmu no tiem cilvēkiem, kas. Eh, mm, kas ir tāds politiski korekts, teiksim tā, runājot par komisijas aktivitātēm, bet šoreiz bija tā, kā jūs teicāt, un komisija ir jāuzteic. Un tad um, otrā lieta tas, pa, par ko runājām ar ģenerāla direktoru, dimensijas, kas te ir un mūsu vieta šajās sarunās. Mēs bijām privileģēti salīdzinot ar Nacionālo parlamentu kolēģiem, un mēs viņiem palīdzēsim nostiprināt uh, viņu lomu, kā mēs esam nostiprinājuši mūsu lomu. Un trešā lieta gribētu zināt, ja varbūt tas jau tika pieminēts, bet mūs lieliski atbalstīja sekretariāts personāls. Paldies eh, visiem, kas organizēja šo pasākumu. Tas arī bija viss, ko gribēju teikt. Thank you very much for reminding the... Paldies par to, ka jūs atgādināt, cik ārkārtīgi labi komitejas personāls strādāja. arī nenosaucot vārdus. Tas tiešām bija tāds ārkārtīgs, nu, ārkārtīga situācija un ļoti labi sastādīts delegācijas sastāvs. Jā, Jorg, es jums piekrītu. Es tiešām būtu vēlējies, lai visi um, Nacionālo valstu, dalībvalstu parlamentārieši ar izpildvaru spētu sadarboties tā, kā to spēja mūsu delegācija Balī. Lietuvas prezidentūra, kas pārstāvēja padomu, arī sniedz tādu ļoti pozitīvu ārtavu. Ar Sastais punkts darba kārtībā. Viedokļa apmaiņa ar Business Europe un Eiropas arodbiedrību konfederāciju par Eiropas Savienības tirzniecības politiku. Runa ir par sociālajiem partneriem, tā ir tā saucamā biznesa um, organizācija Business Europe un došu Gribu jums stādīt priekšā Bernadeti Segonu un Luīzu Santosu, kas vada starptautiskās attiecības organizācijā Business Europe. Šādas tikšanās mums notiek regulāri ar šīm sociālo partneru pārstāvjiem, un šī sasaukuma beigās ir īstais brīdis pēdējo reizi vēl apmainīties domām ar šiem partneriem. Mēs galvenokārt runāsim par, par tirniecības nolīgumu sarunām, kas joprojām notiek. Un uzklausīsim šo sarunu rezultātu vai gaitas novērtējumu. Un Vispirms došu vārdu Segānas kundzei. Paldies, lūdzu, desmit minūtes jums. With some flexibility. Merci, président. Merci, président. Je, je vais parler français. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu franciski. Jā, kāpēc nē? Tieši tā. Tieši tā, kāpēc nē? Eh, Vispirms eh, liels paldies um, jums, eh, ka uzaicinājāt piedalīties arī arotbiedrību konfederāciju, nu, mani, kā šīs konfederācijas pārstāvi. Es jums pastāstīšu vairāk par mūsu darbību mm, Eiropā un par uh, sektoru specifiskām aktivitātēm mūsu organizācijām. Mūsu organizācijai tirzniecības politika ir uh, liela. Uh, ir, ir, um, ir ļoti nozīmīga, un um, kopš 2006. gada mēs uh, sekojam līdzi tam, kas notiek Eiropas Savienībā. Uh, 2006. gadā uh, tika parakstīti vairāki divpusēji un uh, reģionāli nolīgumi, tirzniecības nolīgumi. Uh, tad, protams, Lisabonas līguma pieņemšana, uh, uh, kas uh, piešķira vairāk kompetenci parlamentam, kas uh, jaunā gaisotnē uh, liek vairākus uh, tirsniecības politikas aspektus, kā investīcijas, piemēram. Uh, Mēs tradicionāli atbalstām daudzpusēju tirzniecības politiku, bet um, mums arī ir skaidrs, ka neskatoties uh, uz uh, Azevedo kunga pūliņiem, kas uh, tikko runājos priekšā, un Paskala Lamī pūliņiem, kas uh, uh, bija šajā metā pirms viņa, skaidrs kļuva tas, ka tirzniecības pasaule kļūst pārāk sarežģīta, eh, lai būtu pārskatāma eh, PTO ietveros, un PTO vienkārši trūksta resursu, eh, lai veiksmīgi pārvaldītu situāciju. Neskatoties uz mūsu poliņiem, neskatoties uz starptautisko arotbiedrību kolēģu uh, pūliņam, kas vēlas sociālo dimensiju aizstāvēt vairāk mm, starptautiskajā pol tirzniecības politikā. Mēs uh, apstiprinām, ka šī eh, dimensija pastāv vismaz Eiropas Savienības politikā, pastāv arī eh, zināma atturība daudzās PTO valstīs iet uz priekšu, iet tālāk par mm, to ko nosaka vairākie kopīgi īstenoti pētījumi. Es tagad dzirdēju par vairākām iniciatīvām un ceru, ka tās būs efektīvākas nekā līdz šim. Mēs atbalstām parlamenta pieju par to, ka tirzniecības nolīgumi jāiekļauj plašākā sadarbības tīklā un ka nopietni jāpievēršas īstenošanas politikai. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības loma tirzniecības politikā ir ļoti liela, lielāka nekā, piemēram, ārējo pakalpojumu jomā. Kaut arī mēs daudz ko darām ārējo pakalpojumu jomā, bet starptautiskai tirzniecība tiešām ir tā dominējoša loma. Eiropas Savienības līgumā 21. pants nosaka, ka Savienībai starptautiskā mērogā jārīkojas domājot par paplašināšanas politiku un attīstības politiku, kā arī es eh, esošo akī. Es necitēšu tagad pilnīgi visu, bet eh, šis akī iekļauj, protams, arī tirzniecības politiku un eh, tam jāiekļauj arī idejas, ko mēs pārstāvam savienības līmenī. Es teikšu tā, tirzniecība var radīt darba vietas, un es neteicu, ka tirzniecība rada darba vietas, bet var radīt. Es dzirdēju, kas izskanēja par darba vietām, mm, tas tā bieži ir, bet nevienmēr. Eiropas Savienības dalībvalstis ir eh, tirzniecības valstis, un man nav nekādu šaubu, ka Eiropas Savienība var veiksmīgi konkurēt ar pārējo pasauli šai jomā. Jā, mums eh, būtu izveidota tā taisnīga, tas ir mm, līdzsvarota tirzniecības sistēma. Pašreiz eh, šais politikas ietvaros pastāv galējības, īpaši tagad pirms vēlēšanu posmā, un tas nav produktīvi, tas nepalīdz eh, ekonomiski, un tas izraisa dažādu veidu fobijas. Būtu jāpadomā arī par eh, brīvās tirzniecības ideoloģiju kas neņem vērā kolektīvas sociālās preferences, kas rezumētas Eiropas sociālajā modelī. Un te mums prieks par parlamenta pagājušās nedēļas lēmumu uh, iekļaut referenci par vides normu ievērošanu un starptautisko darbu veikšanu uh, Uh, sociālā dempinga gadījumā. Runa ir arī par uh, iespēju arotbiedrībām un citām mm, uh, līgumslēdzējām pusēm iesniegt sūdzību. Paldies uh, parlamentam, kas ir atbalstījis attiecīgus grozējumus. Un es domāju, ka šie grozējumi tagad uh, izturēs arī trilogu un uh, šis lēmums netiks apgāsts. Tirzniecībai jārada eh, darba vietas un eh, jārūpējas par attīstību. Tas ir arī ES mērķis šobrīd. Un, ja mēs neturēsim vārdu šeit, tad pilsoņi, kas balsos, eh, to neaizmirsīs. Tā, tas varētu pakļaut ES arī lielām briesmām. Runājot par eh, modalitātēm, eh, mēs daudz eh, domājam par vienošanos modeļiem. Pagaidām runājot par izaugsmi un darba vietu radīšanu, skaitļi mūs nevisai pārliecina. Nolīgums kā tāds nav vēl visai uzticams pat ja eh, tā loma ir izkļūt no krīzes, mums eh, būtu nepieciešams vairāk investīciju sociālajā Eiropā, eh, vadoties pēc vadlīnijām, ko ierosina arotbiedrības. Nepieciešama rūpnieciska politika, kas apvieno industriālo aspektu ar globālo tirzniecību bet sociālais uh, uh, impakts, uh, sociālā ietekme te obligāti jāredz. Mums uh, jāpaskaidro, kādas darba uh, vietas vēlamies radīt, ar kādām algām, kādos sektoros un kādos reģionos var radīt šīs darba vietas. Ir skaidrs, uh, ka mums ir nepieciešami pielāgošanas instrumenti. Runa bija par uh, globalizācijas fonda e, izmantošana Eiropas Savienībā, bet e, jāsaka, ka šis fonds mūs nevar nodrošināt ar visu, kas mums vajadzīgs. Mūsuprāt, darba vietas, darba vieta radīšana ir primārais mērķis, ir arī daudz citi, e, īsi tiem pieskāršos, vairāk caurskatāmības nākamais mērķis. Šobrīd um, mums uh, ir tāds politiskās vadlīnijas uh, šajā ziņā, un mums ir arī komisijas uh, paziņojums, kas iet šajā virzienā un kas izveido konsultatīvo komiteju, kurā piedalās arotbiedrības un NVO. Komisija tiešām uzņēmas aktīvu lomu. Komisija vēlas uzlabot attiecības starp valstīm un investoriem. Man bija iespēja diskutēt ar komisāru Deguhtu netiksen, bet mums ir nepieciešams eh, precizēt lietas. vai mēs uh, sarunu gaitā skaidri uh, izstrādāsim detalizētus noteikumus, vai arī paredzēsim uh, tādu plašāku formulējumu, kas ļaus komisijai atsevišķi noteikt strīdu izšķiršanas mehānismu un investīcijas modalitātes, kā tas ir Kanādas gadījumā. Uh, Mums, uh, uh, man bija iespēja iepazīties arī uh, ar um, attiecīgu komisijas direktīvu. Un šķiet, ka dalībvalstīm ir šaubas atbalstīt strīdu izšķiršanas mehānismu. Kāpēc komisija uh, vēlas eh, rīkoties kā karalis, ja mums jau ir specifiskas, eh, specifiski noteikumi, kas labi darbojas. Eh, kāpēc netiek publiskots vairāk? Ja pareizi sapratu, Vācija nevēlas publiskot mandātu. Un kas ir uh, interesanti, neskatoties uz uh, uh drošības aģentūras darbību ASV. Uh, ASV šis mandāts bija publiskots, kāpēc Eiropā mēs nevarētu tik tālu iet. Es saprotu, ka šī mehānisma ietvaros ir vairāki ļoti jūtīgi elementi, bet tā ir izdevība mums visiem parunāt par nodarbinātību, kas, protams, ļoti svarīga arī parlamentam. Būtu labi tuvināt šos regulējumus un vienošanās kā tāda, mm, tā jābūt tiešām perfektai, lai to varētu izmantot kā modeli bilaterāliem nolīgumiem. Mums jau ir uh, konkrēti instrumenti, rīč, piemēram, kur runa ir par ķīmiskiem produktiem un to uh, klasifikāciju, un es nevēlētu, lai jaunais nolīgums to apšaubītu. Jāpiemēro uh, normas uh, attiecībā uz darba apstākļiem. Um, mēs neesam protekcionisti, mēs vēlamies, lai visas valstis uh, piemērota starptautiskās darba organizācijas standartus. Es zinu, ka ASV nevis vēl ir ratificēts, bet te obligāti jā, jārod risinājums. vajadzētu tiešām veicināt uh, šo normu ratifikāciju. Paskatieties, kas notiek uh, tagad uh, sarunās ar Koreju. Arotbiedrību tiesības vienkārši netiek atspoguļotas nolīgumā ar Koreju. Noslēgumā atvainojiet, es runāju pārāk ilgi, bet tas man likās svarīgi. Paldies vēlreiz par ielūgumu ierasties, lai diskutētu par šo tēmu šodien. Šī diskusija ir ļoti svarīga arotbiedrībām un mūsu organizācijai, īpaši nākamo nedēļu notikumu kontekstā. Lielas paldies! Jā, es biju dāsns ar laiku un uzklausīju jūs ļoti uzmanīgi and Apparel uh, Association. Now she has moved up. Tagad uh, Luīza ir iegūsi augstāku amatu un vada startautiskās attiecības organizācijā Business Europe. Lūdzu, paldies, paldies par Business Europe uzaicināšanu uz jūsu sanāksmi, lai runātu par biznesa politiku. Es centīšos runāt īsi izcelt tikai galveno, lai varētu atbildēt arī uz jautājumiem. Biznes Europe ir organizācija, kas tā, kam ir tāda ļoti aktīva attieksme un lielas gaidas no Eiropas saimnības startautiskās tirdzniecības politikas. Uh, Un kā teica Azavedo kungs un Segolas kundze pirms manis, tad tirniecības politika nenozīmē, ka uzņēmumi tiešām veidos darba vietas. Tas viss ir saistīts ar priekšnoteikumiem, ar rūpniecības politiku, un to mēs arī apzināmies. Biznesa vide kurā ir integrēta pieeja, kurā ne tikai tiek runāts par tirniecības politiku, uh, bet uh, tiek nodrošināti priekšnoteikumi, lai ražotāji varētu palikt un turpināt ražošanu Eiropā. Par to viss ir jādomā arī par eksporta iespējām un par investīciju iespējām ārpus Eiropas. Un šeit, protams, sava nozīme ir arī tirzniecībai. Uh, mēs izmantojam daudzpusējo pieeju, lai panāktu vislabākajā veidā, lai uzlabotos, to, lai uzlabotos biznesa vide. Un gan ražojumi, gan um, pakalpojumi, uh, tiem ir jābūt tādiem, lai varētu, lai tie būtu brīvi pieejami visā Eiropā. Mēs Atbalstām, kā es jau teicu, daudzpusējo pieeju, piedalāmies starptautiskās tirniecības organizācijas daudzpusējo nolīgumu darba kārtībā. Mēs atbalstām arī vadītāja pieju, kurš tikko uzstājās jūsu priekšā, bet mēs esam, domājam, arī praktiski. Biznesam ir vajadzīgas noteiktas iespējas noteikti priekšnoteikumi, lai mēs varētu teikt, ka biznesa nes augļus. Brīvās tirniecības nolīgumi nav vienīgā alternatīva. Mums ir jāspēj nodrošināt tas, lai valstīs, kur, ar kurām mums nav brīvās tirniecības nolīgumu un nav arī daudzpusējā nolīgumu, Tad arī šādos gadījumos mums ir jārūpējas par to, lai Eiropas firmas varētu eksportēt, varētu piedāvāt gan ražojumus, gan pakalpojumus, gan privātajā tirgu, gan arī uh, valsts um, tirgu un gan īstenojot jau pašreizējās vienošanās, kā piemēram Korejā, gan arī īstenojot tirgus stratēģiju valstīs, ar kurām mums nav nolīgumu. Divas valsts bija pieminētas jau šorīt, piemēram, Indija un Merkosūra valstis, sevišķi Brazīlija, ļoti liels nopietnas tirgus. Mums ir jāatrod risinājumi arī sadarbībā ar šīm valstīm un arī, piemēram, ar Krieviju. Arī par to runa šorīt jau bija. Uh, īsumā par daudzpusējo darba kārtību. Ko mēs sagaidām? Mēs sagaidām, ka Bālī um, pakotne sevišķi tirniecības atvieglošanas pasākumi tiktu īstenoti, un mēs esam apmierināti ar rezultātu Bālī, bet konkrētie rezultāti būs redzami tikai pēc kāda laika, kad valstis būs darījuši zināmu, kādi, cik ilgā laikā tās varēs īstenot uh, pieņemtos noteikumus. Kad Dohas rauns jācer būs noslēdzies, tad arī, ja tas nenotiks, mums būs jāmeklē citas iespējas. Kā es jau teicu, tas var būt arī daudzpusējs līgums, piemēram, par uh, Uh, pakalpojumiem, ko piedā, pieminēja Azavedo kungs, vai, piemēram, ekoloģiskās preces, arī par tām būs jāsāk diskusija. Tas, ka mēs pašlaik neesam PTO darba kārtībā, tas nenozīmē, ka tas nevarētu mainīties nākotnē. Mēs joprojām mēs piedalāmies debatēs par dažādiem jautājumiem cita starpā par investīcijām, konkurētspēju, izēvielām. Un iespējams, ka arī turpmākajā darbā mēs, mums joprojām ar to visu būs jāstrādā. Azavedo kungam, protams, ir ļoti tāds sarežģīts uzdevums, bet viņš ļoti aktīvi strādā un cenšas, lai PTO darbam tiešām būtu kāds efekts būtiski ir integrēt visus, visus daudzpusējos un divpusējos līgumus pēc iespējas um, tā, lai tie darbotos saskanīgi, lai tiešām nerastos juceklis, lai līgumi tomēr būtu viena tipa līguma darbotos līdzīgi visās valstīs, kaut gan ambīcija līmenis ir ļoti atšķirīgs, Un tagad runājot par divpusējo darbu kārtību. Es nerunāšu pārāk daudz par TTIP. Tā ir vienošanās, uh, kas Eiropā tika vērtēts ļoti kritiski, diskusijas ir bijušas ļoti garas, un tā nav prioritāte Eiropas biznesam. Ir arī citas vienošanās, piemēram, ar, ar Japānu. Un šeit ir gads pagājis kopš uzsāktas debates, tāpat arī ar ASEAN uh, valstīm, ar Vietnamu, Taizemi, Malaiziju. Uh, Mēs strādājam pie nolīgumiem, šie ir tādi potenciāli tirgi, tiem būs izaugsme. Un tāpat ir jānoslēdz ļoti svarīgs līgums, proti ar Kanādu. Tās tikko minētās ir mūsu divas prioritātes divpusējās, tad prioritātes, kas mums ir divpusējā darba kārtībā. Uh, TTIP ir pirmā no šīm prioritātēm. Eiropas Savienība un ASV ir divas integrētas ekonomikas, un abas ir ļoti nozīmīgi spēlētāji, bet ir jāapzinās arī, kāda ir reālā situācija. Uh, vienošanās varētu nest labumu Eiropas Savienības ražotājiem un arī patērētājiem un darbiniekiem, strādniekiem. Kāpēc es tā domāju? Šķēršļi vai barjeras, kas joprojām pastāv, nenozīmē, ka standarti tiek pazemināti. Piemēram, regulējuma uh, normatīvajā daļā par to runāja eh, iepriekšējais runātājs. Mēs negribam samazināt standartus, kas mums ir jau attiecībā, piemēram, uz vidi, bet mēs gribam šo vienošanos panākt tādu, lai novērstu uh, dubultošanos vai darba uh, darīšanu divas reizes. Un es pieminēšu divas piemērs, piemēram, kosmētikas ražošana. Uz produktiem ir uh, to sastāvs izklāstīts un ūdens, kas arī ir projektu uh, sastāv, produktu sastāvā, tas arī ir jāpārtulko dažādās valodās, bet mūsu standarts paredz, ka tiek lietots vērts akva, kas nozīmē ūdeni. Uh, un tas tiek tā pieņemts visur, izņemot ASV, jo. Jo viņi vienkārši vēlas, lai tur, mēs vēlamies, lai viņiem arī pietiktu ar to, ka tiek norādīts vārds akva, nevis tas būtu jātulko vārdā ūdens angļu valodā. Uh, Tāpat simboli, kas attiecās, piemēram, runājot par izstrādājumiem, par to, kā tie ir jāmazgā vai jānomazgā, tad arī šī ir joma, kur mēs sastopamies ar dažādiem uzskatiem par to, kādam marķējumam ir jābūt, lai tas būtu pieņemams attiecīgā valstī. Domājot par patērētāju interesēm, runājot par tarifiem, ir skaidrs, ka, piemēram, par uh, tekstilizstrādājumiem 20 vai 30 procentu ir tarifs, ja mēs vēlamies eksportēt tekstīlijas uz ASV un mazam vai vidējam uzņēmam Itālijā, Spānijā vai Portugālē, kas vēlas eksportēt somu ražojumu uz ASV. Atvainojiet, pabeigtu gatavu izstrādājumu uz ASV, tad uh, protams, ka šis tarifs ir šķērslis. Un ja patērētājs vēlas iegādāties ražojumu, kas ir ražots ASV, tad maksājot par tarifu 10% vēl klāt, tad galu galā cena paaugstinās un to samaksās gala patērētājs. Tas ir konkrēts piemērs, no kā, kāds labums būs no tirzniecības nolīguma un arī runājot par strādniekiem vai darbiniekiem, nav garantija, ka tiks radīts vairāk darba vietu, bet maziem un vidējiem uzņēmiem līdz ar to būs labākas eksporta iespējas, lielākas izredzes, viņi varēs attīstīt savu biznesu, tad visdrīzāk viņi arī investēs un līdz ar to arī radīs darba vietas. Par TTIP tas būtu viss gribētu noslēgt ar vienu, vēl vienu aspektu, kas mums šķiet svarīgs. Arī par to jau bija runa. Arī man iepriekšējā runātāja sacīja, ka brīvā tirzniecība, nu, arī ar to nevajadzētu pārspīlēt. Un tā vienkārši ir. Uh, tirzniecības aizsardzības instrumenti vai uh, barjeras, par tiem arī notiek diskusijas. Mēs iestājāmies par modernizāciju starptautiskajā tirzniecībā un ceram, ka rezultātā, tad rezultāts būs jūtams. Mēs satraucamies par atšķirībām, kādas ir starp padomes nostāju un viedokli un parlamenta viedokli, bet mēs domājam, ka modernizācijas process turpināsies un Eiropas Savienības biznesam ir būtiski, lai tiktu panākts kompromiss, un tas ir jāatzīst abām pusēm, un abām ir jābūt gatavām paieties vienotrai pretī, meklējot kompromisu. Sociālais dempings, ekonomiskais dempings ir ne tikai vienīgi atslēgas vārdi, mums ir pasaules tirniecības organizācijas noteikumi un uzskatām, ka biznesa pārstāvjiem nevajadzētu pārāk ļauties tādai politizēšanai. Tas nav politisks instruments šie noteikumi, tie, tie strādā ekonomiskā līmenī, ekonomikas līmenī. Un manuprāt, ja abas puses būs gatavas kompromisam, tad mums izdosies pavirzīt procesu uz priekšu, un tas ir svarīgi Eiropas biznesam, tām, tiem uzņēmumiem, kas vēlas uzlabot savus produktus, kas vēlas ražot Eiropas Savienībā produktus ar augstu pievienoto vērtību. Paldies par uzmanību, un es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you. Paldies abām runātājām un dodam vārdu komitejas locekļiem. Lange, Lange. Bernd Lange. Langes kungs bija pirmais no sociāldemokrāta grupas. Paldies priekšsādātāji. Es Vēlētos pievērsties jautājumam par to, ka mainās uh, sociāli tiesiskie un ekoloģiskie standārti. Prasības bija skaidras, jo īpaši saistībā ar šo pamatvienošanos bija runa par zelta standārtu. Un man ir jautājums, vai arī biznes Eiropa nebūtu vajadzējis virzīties šādā virzienā ar visiem Eiropas parlamenta mēģinājumiem parādīt, ka mēs Eiropas Savienībā dzīvojam vērtību sabiedrībā, un lūk šādi vērsties arī pie citiem partneriem. Runāt par saprātīgu regulējumu veidošanu un Es domāju, nekas labs eh, nevar sanākt, ja eh, sarunas tiek eh, raudzītas tikai no laba, laba darba viedokļa, vai tiek ņemt vērā arī slikti darba apstākļi, nepietiekams atalgojums un tā tālāk. Paldies tālāk Stērdīkungam vārds. Paldies priekšsādātāji. Business Europe. Kā jūs vērtējat Eiropas Savienības un Korejas brīvās tirzniecības nolīguma īstenošanu? Otrakārt, ko jūs domājat par brīvās tirzniecības nolīgumiem Āzijā un TTIP nākotni? Paldies, tālāk vārds Bierders kundzei no Alde. Paldies priekšsēdētāji, es negaidīju, ka jūs man tik ātri dosiet vārdu. Es vēlos atvainoties kolēģiem, kas eh, jau dzirdēja no manis līdzīgu jautājumu šodien. Atvainojieties, būšu provokatīva, taču es esmu no apvienotās karalistes, un jūs droši vien būsiet dzirdējuši par to diskusiju, kas apvienotajā karalistē notiek attiecībā uz dalību Eiropas Savienībā un to, ka uh, Tā ietekmē tirzniecību. Viens no svarīgākajiem aspektiem dalībai Eiropas Savienībā ir iespēja sarunāties par tirzniecību ar visu pasauli no vienota bloka pozīcijām. Apvienotā karalistē notiek diskusijas, tā nav izšķirusies, vai būt Eiropas Savienībā vai nē. Vai jūsuprāt, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir labums no tā, ka viņi var vest sarunas kā kopums, un vai uzņēmē darbības eh, kopiena ciestu kādus zaudējumus, ja apvienotā karalista izstātos no Eiropas Savienības? Paldies! No goja politiskās grupas Šauca kungs Es domāju, ka svarīgi pieminēt to, ko Zevedo kungs sacīja par daudzpusējo tirzniecības sistēmu, un tas sasaistās ar to, ko jūs sacījāt. Segals kundze, jūs teicāt, ka tirzniecība var radīt darba vietas, taču tā nav darba vieta priekšnosacījums. Kā jūs redzat TTIP perspektīvu, jūs izveidojāt vienota darba grupu par šo jautājumu. Vai jūs redzat uh, kādu regulējumu iespēju un uh, kā, kā to varētu īstenot partneru vidu? Tāpat jautājums Biznes Europe pārstāvei. Vakar mēs saņēmām informāciju par regulējošo mehānismu pētījumu un uh, bija aprakstīta sasaista starp likumdošanas procedūrām un to, kā jāizstrādā regulējums, bija runa par to, ka Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs ir atšķirīgi standarti. Kā jūs aprakstītu biznesa Europe nostāju saistībā ar šo regulējošo ietvaru? Kādu jūsu lomu jūs redzat šajā procesā, kā jūs varat sekmēt darba vietu radīšanu? Un vai jūs patiešām domājat, ka ietekmes novērtējums, ko ir īstenojušas vairākas institūcijas ir patiešām uh, kaut kas, kā slēdzieniem jūs piekrītat. Un otrkārt, kāda ir situācija ar sita nolīgumu, vai tas var tikt eh, iestrādāts ASV TTIP nolīgumā? Paldies. Nākamais runātājs. Dārtmauta kungs. Jā, man jārēģē uz to, ko Bērders kundze sacīja. Viņa norādīja, ka apvienotajā karalistē notiek vērienīga diskusija par to, vai apvienotajā karalistē vajadzētu palikt ES sastāvā. Un viņai bija vairāki jautājumi. Man Katrīnai Berderē ir labas ziņas, proti viņas lūkšanas ir tikušas atbildētas. Viens no iemesliem, kāpēc es nepiedalījos pēdējās pāris sanāksmēs, bija tāds, ka es rakstīju pamfletu, kas ir kļuvis par vairāk tādu kā bukletu, ka, kur nosaukums ir ārā no Eiropas Savienības un iekšā pasaulē. Tā apjoms ir apmēram 30 tūkstoši vārdu, un tas ir nodots drukāšanai. Un viss, ko jūs gribējāt zināt, bet baidījāties jautāt, ir iekļauts šajā izdevumā. Jūs lūkšanas ir atbildēts, es nosūtīšu kopijas visiem um, sekretariātu locekļiem un ieinteresētajām pusēm. Un, uh, Šķiet, ka daudzi, iespējams pat uh, neapzinoties, ir palīdzējuši man uh, palīdzēt šīs tēmas izpratnē. Priekšsēdētājs, jā, jūs varat droši stāties ārā, saka priekšsēdētājs. Jā, man ir jāatbild uz Segolas kundzes uh, sacīto. Man ir uh, jāuzteic kundzes dairunība, viņa bija dairunīga pat tulkojumā, un ja mana franču valoda būtu labāka, tad es būtu vienkārši pārsteigts. Es Segals kundzei piekrītu tajā, ko viņa sacīja par caurskatāmību. Mēs ļoti atbalstām caurskatāmību. Mēs uh, esam mūsu goja kolēģi pusē, kad viņa pieprasa lielāku caurskatāmību komisijas darbā. Mēs arī atbalstām eh, jūsu prasības šajā jomā. Taču ārpus šī jautājuma es baidos nekam īpaši vairāk es arī nevaru piekrist. Tas, ko jūs sacījāt par rūpniecības politiku, īpaši nav attiecināms uz tirzniecības komitejas vēlmēm un situācija kopš 20. gadsimta otrās puses ir mainījusies. Ierēģiem, diemžēl, neizdodas uh, labi pieņemt investīciju lēmumus. Tas neizdevās ne Eiropas Savienības, ne Francijas gadījumā. Jūs pieminējāt arī sociālo dimensiju, par ko ir runāts vienā no nolīgumiem. Es neesmu drošs, ka es jūs sapratu, varbūt kādā atbildē jūs man varētu sacīt, par kādu pāntu un punktu ir runa un par kuru nolīgumu. Man interesētu to uzzināt. pastāv iespējama nesavietojamība starp sociālās dimensijas obligātu ieviešanu un labklājību un nodarbinātību. Piemēram, Eiropas Savienība īsteno virkni zaļo politikas stratēģiju. Te pašā laikā tas veicina enerģijas izmaksu pieaugumu, un tā ir problēma energointensīvām industrijām. Kā Santas skundze, kas pārstāv uzņēmēju darbību, jau sacīja, ir PTO noteikumi, Un šķiet, ka tiek ierosināta vēl viena dimensija, ko pielikt tam visam klāt. Tāpat man ir vēl viens jautājums. Eiropas Savienība pārēdz brīvu cilvēku kustību sastajā pantā. Vai jūsuprāt pastāv kāda nesavietojamība starp lielām algām un brīva darba spēka kustību no ļoti nabadzīgām valstīm. Mēs jau zinām, ka IKP uz cilvēku apvienotajā karalistē samazinās. Paldies priekšsēdētāji, ka atļāvat man izteikties. Priekšsēdētājs. Labojums. Visi Eiropas Savienības tirzniecības nolīgumi ietver sadaļu par darba spēka tiesībām, Tāpat visi Amerikas tirzniecības nolīgumi kopš nafta nolīgumiem paredz saistošu un īstenojamu sadaļu par darba spēka tiesībām. Es esmu drošs, ka viņi to ietver, taču tas neatbild uz manu jautājumu, sacīja Dārtmata kungs. Jā, bet jūs jautājāt, kuri tad ir tie nolīgumi? Nē, es jautāju citādāk. Es gribēju sacīt, ka Segulas kundze lasīja vienu no pantiem no viena ēs nolīguma. Es vienkārši jautāju, kurš no ja, pants tas bija, kurā līgumā. Tas bija 21. pants līgumā par Eiropas Savienību, Merfī kungs. And yes. um, Um, two questions for. Man ir divi jautājumi Segolas kundzē. Pirmkārt, vispārīgs jautājums par to, cik svarīga ir tizniecības politika no ārotbiedrību puses. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Te nav runa tikai par solidaritāti ar brāļiem un māsām citās valstīs, kuriem ir jāpakļaus tirzniecības nolīgumiem, vai par vides un sociālo dempingu. Vai jūs piekrītat, ka uzņēmē darbības struktūras varētu izmantot eh, sociālo politiku kā tādu trojas zirgu savā pašmāju darbu kārtībā, un vai ar to būtu jācīnās ārotbiedrību kustībai? Tāpat runājot par šo standarta apvienošana, kad mēs runājām par akva un ūdeni, kā arī par apģērbu marķējumu. Šķiet, ka cita nolīguma teksts pavēra iespēju korporācijām no Kanādas un citām valstīm ietekmēt uh, sociālos un citus standartus sarunās ar Eiropas Savienību. Tāpat uh, mēs no komisijas puses daudz esam dzirdējuši runas, it sevišķi pēc akta, par caurskatāmību. Vai Eiropas arotbiedrību konfederācija ir pieredzējusi pārmaiņas, uh, piemēram, komisijas nostājā un tāpat arī no biznesa Eiropa vai kaut kā ir mainīsies attieksme no lielo uzņēmumu puses? Paldies, priekšsēdētā kungs. Divi jautājumi. Visapirms eh, Segals kundzim. Vai eh, jūs interesētu arī ilgtspējīgās attīstības eh, sādaļā? Uh, nolīgumā ar Kanādu, runājot par sociālo jomu. Dīpaši mm. sociālai jautājumi, kas atrodam šajā sadaļā. Un Santos kundze, vai jūs uzskatāt par labu ziņu mm, to, ka iespējams uh, uh, komisijā autorizēs jaunu GMO? Uh, vai tas būtu labi sarunām ar ASV? Vai ir kādi komentāri no komisijas? Mikelāņģelo Margaritas kungs? Nē? Godātie klātesošie. Tagad es došu vārdu apgrieztā secībā. Sāksim ar Luīzu Santošu, lai viņi varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Jā, es uh, Mēģināšu reaģēt uz visu, pateikt to, ja nē, tad atgādiniet man. Pirmais jautājums Langis kungs par vides un sociālajiem standartiem. Es domāju, ka mēs, Biznesa Eiropa, jau šajā komitejā esam te viesojušies un runājuši par konkrēto jautājumu. Protams, mēs atbalstām ilgtspējas sadaļas iekļaušanu brīvās tirzniecības nolīgumos. Uh, kā jau es sacīju, sākotnēji izsakoties, šo jautājumu vajadzētu iekļaut Pasaules tirzniecības organizācijas darba kārtībā. Tas bija iekļauts Singapūras darba kārtībā, taču tik vēlāk svītrots. Darāmie darbi ir atkarīgi lielā mērā no valdībām, kaut kādā mērā arī no uzņēmumiem, uh, Un runājot par uzņēmumu kompetenci, ir skaidrs, ka mums ir globalizētas piegādas ķēdes, kas bieži vien nav viegli kontrolējamas. Vairākums uzņēmumu īsteno korporatīvās sociālās atbildības politiku, jo īpaši tās, kas strādā ārpus Eiropas Savienības, lai varētu īstenot augsta līmeņa vides un sociālos standartus eh, pasaules mērogu uzņēmē darbībā. Mēs kopumā esam atbalstoši, taču mēs nevēlamies, un tāda ir mūsu pašreizējā nostāja, mēs nevēlamies, lai brīvās tirzniecības nolīgums zaudē tā galveno mērķi, proti būt brīvās tirzniecības nolīgumam un liberalizēt tirzniecību. Pretējā gadījumā, kā tas notika Indijas gadījumā, var notikt tā, ka dažas valstis negrib iekļaut šādu sadaļu brīvās tirzniecības nolīgumos. Šodien mēs runājam par kapacitātes palielināšanu, par valstu ietekmēšanu, lai tās mainītu savas nostājas, taču mēs nevaram diktēt, kas citām valstīm ir jādara. Mēs varam šīs valstis iedrošināt eh, darīt vairāk, taču arī tam ir zinām ierobežojumi. Un Azevedo kungs šorīt atbildot uz kādu no jautājumiem sacīja, ka ir svarīgi, lai PTO labāk sadarbotos ar Startautisko darbu organizāciju, un iespējams, ka vajadzētu veidot kādu daudzpusīgu struktūru, kas iekļauj visus vajadzīgos aspektus. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Stērdīkums, Koreja un brīvās tirzniecības nolīguma īstenošana. Es jau sacīju, ka tā ir viena no dimensijām, kas mūsuprāt būtu īpaši uzsveram, tostarp arī no komisijas puses. Mums ir sarunas par daudziem nolīgumiem, mēs diezgan daudzus parakstām, un mums ir jāparūpējas arī par šo nolīgumu īstenošanu. Tas kļūs aizvien svarīgāk. Kad es runāju par vispārējo tirgus piekļuvis stratēģiju, es biju domājusi arī nolīgumu īstenošanas daļu. Šorīt Azevedo kungs norādīja, ka risks ar daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem ir tāds, ka var rasties virkne protekcionistisku pasākumu, tostarp regulējošajā jomā. Tāpēc nepietiek ar līguma noslēgšanu, ir jāpārliecinās, ka pēc līguma noslēgšanas nav tā, ka pieaug dažādas barjeras. Mēs ar šīm problēmām saskārāmies arī karjeras gadījumā. Es domāju, tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības aktīvajā stratēģijā. Par ESTS Es domāju, ka mēs joprojām strādājam pie šo sociālo klauzulu iekļaušanu visos brīvās tirzniecības nolīgumos. Mēs runājam par Kanādu, mēs runājam par ASV, un uh, šo noteikumu iekļaušana nenovedīs pie abstraktām prasībām, ar kurām nāk klajā lielas ASV korporācijas un kas varētu ietekmēt Eiropas Savienības dalību valstis. Ja vēlaties, es varu izklāstīt mūsu pozīciju detalizētāk, taču jebkurā gadījumā mēs, kā uzņēmumu pārstāvi, esam atvērti, lai rastu risinājumus un reaģētu uz virkni uh, problēmu aspektu, kas ir aktualizēti. Par daudziem trūkst informācijas, proti trūkst informācijas, ko šī sociālā klauzula patiešām nozīmē, kā tā izpaudīsies. Es domāju, ka ir svarīga konstruktīva pieeja. Jo šis instruments nedrīkst tikt izmantots patvaļīgi, tas jāizmanto konkrētās situācijās. Piemēram, gadījumā, ja jūs investējat kādā valstī, jūs rēķinaties, ka tur valda zināma sistēma, un ja šī sistēma mainās pilnībā, es te nerunāju par mazām pārmaiņām, bet par vērienīgām, uh, uzņēmumam būtu spēj, jābūt spējīgam izmantot neatkarīgu sistēmu, lai radušās problēmas risinātu. Es mēģinu izteikties īsi par regulējošo ietvaru. Šķiet, ka Mērfī kungs pats ir devies prom, bet eh, tātad par šo regulējošo daļu. Protams, ka mēs vēlamies uh, standartu vienādošanu, taču tas nenozīmē, ka mēs gribam standartu pazemināšanu vai Eiropas Savienībā esošās aizsardzības mazināšanos. Tieši otrādi, mēs ceram, ka vienošanās veidos vispārīgu ietvaru. Daudz būs jāpaveic arī industrijai ASV un Eiropas Savienībā būs jānāk klajā ar konkrētiem risinājumiem konkrētām pastāvošajām problēmām. Lūk, tā mēs redzam šo regulējošo uh, standartu apvienošanu. Paldies! Pusminūte. Vēl. Jā. Godīgi sakot, uh, runājot par šīm TTIP, problēmām. Es neredzu konkrēti ietekmes pašreizējām sarunām, taču es redzu ietekmi uz nākamo nedēļu, kad notiks svarīgas sarunas un būs jāveido tālajošs sarunu kalendārs. Paldies, mums diemžēl vairs nav laika, tāpēc eh, Segals kundze izsakieties lakoniski. Uh, es arī jūs. Es runāšu īsi, jo trīs jautājumi bija no Britiem. Es runāšu, izmantošu izdevību, runāšu angļu valodā. Uh, Bērdes kundze var atbildēt, tiešām tā ir, mums ir kopā jāpiedalās pārunās, jārunā, tā ir īsa atbilda uz īsu jautājumu. Runājot par caurskatāmību, pilnībā atbalstu. Te pašā laikā gribu atgādināt, kas mums bija paredzēts Eiropas Savienības projektā. Tas ir politisks projekts, kas ir domāts visai sabiedrībai, un tas nesastāv tikai no tirzniecības. Projekts paredz veidot noteikta veida sabiedrību, un ja sociālā dimensija tiek izņemta ārā, šis uh, projekts ir lemts neveiksmei Un, ja tiešām tā notiks, cilvēki, uh, ieskaitot arī strādniekus, darbiniekus, neatbalstīs šo projektu. Tas ir ļoti būtiski. Es nesapratu īsti jūsu jautājumu par lielajām algām. ET, ETUC ir organizācija, kas aizstāv strādājošo intereses vienalga, kādā jomā vai valstī viņi strādā un par kādām algām. Merfī kungs ir nav vairs zālē, bet runājot par. Par trojas zirgu. Tieši tāpēc, lai no tā izvairītos, mēs vēlamies caurskatāmību, gribam, lai ir konsultācijas, tāpēc nevarētu teikt, ka tas, par ko jautāja kungs, tiešām ir trojas zirgs, bet. Uh, fakts ir tāds, ka noteikumu uh, konverģence varētu izvērsties tādā regulējuma samazinājumā vai vājināšanā, un tas noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. En français, monsieur... Šolts kungam es atbildēšu franciski. Diemžēl man vācu valoda, vācu valoda zināšanas nav pietiekamas. Tik tiešām mums ir kontakti un notiek diskusijas ar, ar amerikāņu arotbiedrībām. Un tas, ko es pieminēju par caurskatāmību, par eh, sociālajām tiesībām, tie visi ir punkti, kur mēs uh, esam vienisprāt. Un mums ir šī vēlme virzīt uz priekšu uh, sociālo tiesību uh, inkorporēšanu nolēgumos, kas tiek parakstīti. Un runājot par sitā un eh, sarunām ar Kanādu, atbildi ir nē. Ar mums neviens nekonsul, nav konsultējies, un es īsti neko arī nezinu par šo nolīgumu tekstu. Tā kā um, mēs šeit tik cieši nesadarbojamies ar Business Europe, tā kā mm, neko nevaru konkrēti atbildēt. This is the end of our public. Tā, līdz ar to mm, publiskās debates ir beigušās, tagad būs koordinātoru sanāksmais slēgtām durvīm un lūdzu tie, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē, atstājiet zāli pēc iespējas veiklāk un dariet to bez uh, liela trokšņa.